So, dear colleagues, uh, Kolēģi, 11. punkts ekonomiskā darba kārtībā viedokļa apmaiņa ar Marianu Kocevu, Erustev ģenerāldirektori. Liels prieks viņu uzņemt mūsu vidū un apsveicam. Šī ir pirmā Marianas Kocevas uh, uzstāšanās Eirostat ģenerāldirektors amatā. Kočevas kundze ir tikusi iecelt čemetā sākot ar 1. martu. Nu, un eh, pirms tam viņa jau pildīja ģenerāldirektora funkcijas. Eh, tā ka mums jau ir izveidojusies ļoti laba sadarbība. Un gribu apsveikt jūs ar jaunu amatu. Un, nu, protams, ar nepacietību gaidu iespēju turpināt mūsu radošo sadarbību. Vairākās jomās, tā skaitā arī tiesību aktu jomā, kas ir jāpārunā trialoga gaitā. Nu, lūk, iespēja jums teikt uh, ievadvārdus, un pēc tam arī mūsu kolēģiem būs uh, iespēju uzdot jautājumus. Lūdzu. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Paldies, priekšādātāji. Labrīt, uh, godātie deputāti, dāmas un kungi. Es domāju, ka cilvēki šai zālē jau zina, ka statistika palīdz uzņēmējdarbībai, politikas veidotājiem un arī jums pieņemt būtiskus lēmumus, kas ietekmē miljoniem eiropiešu dzīves. Statistika ir svarīga arī žurnālistiem, kuri skaidro jūsu lēmumus sabiedrībai. Un statistika arī izskaidro skaitļus. Statistika ir arvien būtiskāka arī Eiropas Savienības iedzīvotājiem, lai viņi varētu pieņemt informētus lēmumus savā privātajā dzīvē. Un statistika palīdz iedzīvotājiem arī nošķirt patiesus skaitļus no viltus ziņām un alternatīviem faktiem. Lūk, tā kā ir skaidrs, ka mēs visi varam piekrist uh, par tam, ka statistika ir ļoti nozīmīga. Nu, tā kā tas ir, tad varat iedomāties, cik liels gods man ir uh, tapt ieceltāji no komisijas puses uh, ģenerāldirektora amatā Eurostat. Un vadīt Eurostat šajos uh, ļoti stimulējošos, kaut izaicinājumu pilnajos laikos. Un paldies arī par iespēju utrunāt jūsu komiteju tik drīz pēc manas iecelšanas amatā, lai es varu prezentēt jums savas idejas un prioritātes un manu vīziju par statistikas nākotni. Goķerī kungs jau teica, ka es vairāk nekā gadu pildīju ģenerāldirektoru pienākumus, un mums jau ir izveidojusies ļoti laba saziņa. Uh, Es tomēr ceru, ka šī nav pēdējā reize, kad man ir iespēja jūs uzrunāt. Ceru, ka mūsu sadarbība neaprobežosies tikai ar ikgadējo statistikas dialogu, kas ir paredzēts tiesīboktos. Nu, lūk, un ja atļaušat šādu salīdzinājumu, es domāju, ka mūsu divām organizācijām ir kas kopīgs. Vienā vai citā veidā mūsu uh, institūcijas spēlē būtisku lomu demokrātijas sargāšanā mūsu pasaules daļā, tāpat arī caurskatāmības un atbildības vairošanā sabiedriskās politikas jomā. Gribu uzsvērt vēlreiz, ka man ir ārkārtīgi būtiski uzturēt dialogu starp Eiropas parlamentu un Eirostatu. Veidot to atvērtu, uh, un iedarbīgu, nu, un, protams, bez šābu ēnas arī konstruktīvu. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, es gribētu pastāstīt jums par manu skatījumu uz Eiropas statistiku šodien. Mēs visi piekrītam tam, ka statistika ļoti būtiska, Un mēs uh, redzam to, ka statistika ir ārkārtīgi būtiska Eiropas lēmumu pieņemšanai, kā arī, lai izmērītu dažādo Eiropas Savienības aktivitāšu un iniciatīvu ietekmi. Ir daudz piemēru. Kvalitatīvi agregēti dati, individuālo dalībvalstu statistika, atbalsts uh, ekonomiskajai pārvaldībai, izaugsmas un attīstības paktam, ilgspējīgas attīstības mērķi, Eiropas pusgads. Es, protams, varētu turpināt vēl ilgi saukt piemērus, bet aprobežošos ar šiem. Te pašā laikā es šodien prātoju par to, kā tad man būtu jāprezentē savas idejas nākotnēji. Es nevaru nākt klajā ar konkrētām prioritātēm, īsi neaprakstot, kāda tad ir realitāte. Eiropas statistikas jomā. Un tā ir realitāte, ar ko saskaras ik viens iedzīvotājs. Un to varētu raksturot divas tendences - ātra digitālo tehnoloģiju attīstība un informācijas eksplozija. Nekas tāds līdz šim nav ticis pieredzēts. Mūsdienās Eiropas iedzīvotāji ir eh, digitāli tie ir savstarpēji sasaistīti un viņiem ir piekļuve um, visdažādākajiem skaitļiem. Tā pašā laikā nav runa tikai par oficiālu statistiku. Ir arvien vairāk citu neoficiālu datu um, nodrošinātāju un um, tie konkurē ar oficiālajiem statistikas uh, birojiem. Līdz ar to mums, uh, oficiālajiem statistiķiem, uh, ir jāsaskars ar izaicinājumiem. Mums ir jārīkojas ātri, mums ir jābūt aktuāliem. Un jāsaka, ka mēs vairs nebaudām monopolistu stāvokli, kāds mums bija pirms uh, vairākiem gadiem. Tad bijām vienīgais informācijas avots. Tā vairs nav. Paturot prātā šos izaicinājumus, es esmu pārliecināta, ka laikā, kad statistikas skaitļi tiek arvien vairāk izmantoti politiskiem nolūkiem, uh, un arī veidojot politiskās kampaņas uzticama avota un atskaitas punkta esamība, proti oficiāla Eiropas statistika, tas ir ārkārtīgi svarīgs elements, un tas ir tas lielākais izaicinājums. Tas ir mans sapnis, proti, ja jūs kaut kur dodaties un aprunājaties ar eh, taksometru šoferi par eh, jaunākajiem skaitļiem attiecībā uz migrāciju vai, piemēram, inflācijas rādītājiem, uh, nu tad varbūt nezinot, eh, kur es strādāju, taksometru vadītājs man teiktu, nu, lūk, varat apsīties Eirostat mājaslapā. Tur būs visi skaitļi. Nu, lūk, tāds ir mans sapnis. Un sapņot ir labi. Es ceru, ka es varēšu vadīt Eirostat veiksmīgi un izvadīt cauri visiem izaicinājumiem. Pirmoreiz jūs uzrunāju jaunajā amatā, tāpēc gribu pastāstīt par dažiem eh, faktiem. Uh, un brīžiem manā karjerā. Pirmkārt, man ir akadēmiska izglītība šai jomā. Nu, un esmu arī pēc dabas ziņkārīga. Um, gribu meklēt radošus risinājumus sarežģītām problēmām. Vēlāk kādu laiku biju Nacionālā statistikas institūta vadītāja. Un tas bija ļoti pieredzes bagāts laiks. Es sapratu, cik svarīgi ir tas, lai skaitļi būtu objektīvi, lai tie būtu pieejami laicīgi un kā tie ietekmē politikas veidošanu. Pēdējos gandrīz no jau sešus gadus darbojos vadošos amatos Eirostat, esmu bijusi nodaļu vadītāja un vairāk nekā gadu pildīju arī ģenerāldirektora pienākumus. Nu, tādējādi man ir tāda tiešām eiropeiska pieredze un skatījums. Es cenšos visas šīs dažādās pieredzes sasaistīt un izmantot stājoties pretī šodienas izaicinājumiem. Koncentrēšos uz trim prioritātēm, kas, manuprāt, labi rezumē manas ieceras un nolūkus turpmākajos gados vadot Eirostatu. Pirmkārt, koncentrēšos uz uh, statistikas uh, izstrādi. Jūs varētu teikt, ka tas varbūt ir tāds triviāls mērķis, tā jau ir Eurostat misija, bet es tomēr domāju, ka mums ir jāpārskata tas, vai mūsu sagatavotā statistika tik tiešām ir aktuāla, atbilstoša lietotāju vajadzībām un ir pieejama gana laicīgi. Ja es paskatos uz to, kāda ir iespējamie uzlabojumi, nu tad varbūt eh, tas eh, laicīgums ir viens no izaicinājumiem, it īpaši sociālajā un vides statistikā. Runājot par to, ka ir nepieciešams kritiski pārskatīt situāciju, jāsaka, ka šis ir ļoti interesants brīdis tam. Daudzas no Eiropas Savienības struktūrām šobrīd tiek uzmanīgi pētītas, tiek īstenotas dažādas reformas, un tam visam ir nepieciešams kritiski pārskatīt arī Eiropas statistiku. Viens piemērs - ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana, par ko šobrīd tiek runāts. Tur ir nepieciešams domāt par statistikas padzināto lomu ekonomikas pārvaldībā. Tāpat, ja runa ir par sociālajām tiesībām, sociālo pīlāru vai digitalizācijas jomu un digitālā vienotā tirgu stiprināšanu, migrācijas politiku, tie ir tikai daži piemēri, kur aktuālie izaicinājumi liek pārskatīt to, cik uzticama un laicīgi pieejama ir mūsu gatavotā statistika. Man otrā prioritāte ir koncentrēt Eurostatu darbu uz eh, digitālo tehnoloģiju un jaunu datu avotu piedāvāto potenciālu. Tā mēs varēsim ātrāk sagatavot statistiku un nodrošināt detalizētāku statistiku reģioniem. Tas ir arvien svarīgāk, jūs arī to ļoti labi zināt. datu nodrošināšana pilsētu līmenī, negluži klasisko administratīvo eh, reģionu un rajonu līmenī, bet arī veidojot starp reģionu statistiku, veidojot piekrastes reģionu, lauku apgabalu statistiku un tā tālāk. Izmantojot tehnoloģijas un jaunus datu avotus, tas ir iespējams. Un tādējādi mēs varētu arī mazināt slogu uz iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo savāktā informācija būtu jāizmanto atkārtoti. Mana trešā prioritāte ir domāt par to, kā oficiāla statistika tiek izplatīta sabiedrībā. Es esmu ļoti lepna norādīt, ka pagājušajā gadā mēs uzsākām tādu garu un ļoti aizraujošu ceļu, proti uzlabot to, kā tiek izplatīta Eurostat dati. Un gribu minēt tos galvenos virzienus, jo esam tikai paša ceļa sākumā, bet ir jau vērojami pirmie rezultāti. Nu, lūk, tātad tendences un ko tad mēs esam iecerējuši darīt esam uzsākuši aktualizēt mūsu mājaslapu, lai tā būtu vienkāršāka, pievilcīgāka, vizuāli vieglāk lietojama. Esam nākuši klajā ar digitālām publikācijām. Nav runa tikai par PDF dokumentiem. Ir 13 interaktīvi instrumenti, kas visi atrodami vienā vietā, un lietotājs var spēlēties ar šiem datiem, var tos ekstrahēt, var nākt klajā pats ar saviem grafikiem un analīzi. Nu, lūk, un visas šīs te publikācijas tiek arī aktualizētas, tik līdz ir pieejami jauni dati. Pagājušajā gadā uzsākām arī jaunu sadaļu statistikā, kas koncentrējas uz uh, iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem. Izmantojam ļoti pievilcīgus grafikus, un tos ir iespējams tulkot arī visās savienības oficiālajās valodās. Uh, līdz ar to ziņas sasniedz plašāku sabiedrības daļu. Viens statistikas fakts, citādi jau jums nerastīsies iespējas, ka runājat ar Eirostātu ģenerāldirektoru, ja nesaukšu skaitļus savā runā. Pirms nedēļas Starptautiskajā sieviešu dienā. Mēs eh, nācām klajā ar grafiku par eh, algas atšķirībām starp dzimumiem. Vēlāk tas bija vispieejams arī Twitterī un Facebook. Pāris stundu laikā 3 miljoni iedzīvotāji biju apskatījuši mūsu publicēto. Nu, lūk, priekšādātāji deputāti, es gribēju minēt vēl trīs lietas. Pirmkārt, trīs prioritātes, ko es izklāstīju. Uh, Eurostat tās nevar sasniegt izolācijā. Mums ir jāturpina cieši sadarbība ar citiem komisijas dienestiem un ar Eiropas parlamentu, lai saprastu vēl labāk, kādas ir informācijas vajadzības. Jūs zināt, ka Eurostat jau nerod šos datus vakumā. Mēs turpināsim partnerību ar dalību valstīm, jo īpaši jau tāpēc, ka vēlamies, lai tas tik būtu pieejama ātrāk. Tāpat arī sadarbosimies ar Eiropas Centrālo Banku un citām starptautiskajām organizācijām statistikas izstrādē. Lūk, otra lieta. Nevaru neizmantot izdevību un nerunāt par profesionālo neatkarību. Gribu norādīt, ka es darīšu visu iespējamo, lai nodrošinātu uh, profesionālo neatkarību un objektivitāti Eiropas statistikā. Un jūtos eh, privileģēta to teikt šeit, jo jūs, dāmas un kungi, pēdējos gados esat bijuši ārkārtīgi būtiski, lai iedibinātu labu juridisko satvaru, kas nodrošina šo neatkarību. Mans pienākums tagad ir nodrošināt profesionālo neatkarību ikdienu, kad man ir jāpieņem lēmumi par metodēm, par preces relīzēm, par saturu, par laika grafiku, tā lai statistika būtu pieejama ātri un lai tā būtu objektīva. Lūk, profesionālā neatkarība ir kas tāds, ko es centīšos panākt katru dienu. Un pēdējā lieta. Atgriežos pie jums un sadarbības ar jums. Turpmākajos mēnešos mums būs vairākas iespējas apliecināt to, cik lieliski ir mūsu sadarbība. Kā jau Goķierīkungs minēja, uh, Ir vairāki ļoti svarīgi tiesību akti, pamatregulas, kas ietekmēs Eiropas statistikas nākotni. Šie tiesību akti ir jāpieņem arī Eiropas parlamentā par uzņēmējdarbību, sociālo lauksaimniecības statistiku un nacionālo kopienākumu. Turmākajos mēnešos Eiropas statistikas programma nākamajiem septiņiem gadiem, nākamajai daudzgad finanšu schēmai, par to ir jāvienojas. Un te atkal parlaments spēlēs ļoti būtisku lomu, ne tikai identificējot informācijas vajadzības, bet arī nodrošinot to, ka Eiropas statistiķiem ir pieejami pietiekami resursi, lai viņi varētu piedāvāt gaidīto rezultātu. Nu, lūk, es paļaujos uz jūsu atbalstu, un te pašā laikā esmu tik tiešām priecīga par iespēju uzturēt dialogu starp mūsu institūcijām. Savstarpēji izdevīgas attiecības nozīmē to, ka, nu, lai gan Eiropā ir nepieciešama statistika, te pašā laikā statistikas veidotājiem ir nepieciešams jūsu atbalsts, un es ar nepacietību gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies par jūsu visaptverošo prezentāciju. Sāksim tagad ar kolēģu jautājumiem. Kircas kungs. Ļoti interesanta runa. Man ir divi jautājumi. Pirmais ir saistīts ar Eiropas statistikas salīdzināšanu ar ASV statistiku. Vai tā vispār ir salīdzināms? Un kā ir Ķīnas statistika? Vai tā ir uzticama? Uh, jo gal galā mums ir jāprezentē Eiropas statistiku un jāspēj to salīdzināt ar citām lielākajām ekonomiskajām lielvarām. Tātad, kas notiek šajā jautājumā saistībā ar salīdzinājumu ar ASV un Ķīnu? Vēl viens jautājums. Ja jūs esat saskārusies ar šo jautājumu, ir Grieķija aktuāls Georgievu gadījums. Tad Viņš bija atbildīgs par Elstat, Grieķijas eh, statistisko dienestu, un ir apsūdzēts um, datu grozīšanā. Viņš ir tiesā attaisnots, bet uh, turpinās viņa vajāšana. Neviens viņu politiski neaizsargā, bet tāpat laikā Valdība ir vienojusies ar iestādēm, ka Grieķijas valsts seks viņa tiesas izdevumus. Nezinu, vai jums ir bijusi saskarē ar šo jautājumu, vai varat mūs eh, painformēt. Paldies! Thank you very much. Jā, paldies par šiem diviem ļoti labiem jautājumiem. Vispirms par Eiropas Savienības statistikas salīdzināšanu ar citām pasaules daļām. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Mana īsā atbilde būtu tāda, ka statistikas eh, salīdzināmība globāli tiek garantēta ar statistiskiem standartiem un kopīgām definīcijām. Parasti tas notiek ANO paspārnē, kur Eurostat un Eiropas Savienības dalībvalsts ļoti aktīvi piedalās eh, sarunās par šiem standartiem, un otrkārt iz, izmantojot citas starptautiskās organizācijas, kā SVF, OECD un citas, un FAO, piemēram, kas ir daļa no ANO struktūras, kas atbildīga par lauksaimniecības daļu. Piemērs. Katru gadu marta sākumā Ņujorkā tie, kas ANO galvenajam IT statistiskā uh, organizācija un Erostot vadīja e, darbu pie datu salīdzināmības par bēgļiem. Tātad pēc statistiskās komisijas izveidas e, ANO paspārnē pagājuši 70 gadi. Un e, ir skaidrs, ka mēs vēlamies piedalīties šajā darbā, bet atsevišķos tematos pat būt vadošie. Uh, Eh, lai nodrošinātu, ka statistikas dati ir salīdzināmi. Bet vēlējos uzsvērt to, cik svarīgs ir šis jautājums, jo pēdējos gados Eiropas statistika galvenokārt koncentrējās uz Eiropas Savienības iekšieni, bet ir arī ļoti svarīgi, kā Eurostat mums koncentrēties uz to, ka mūsu dati ir salīdzināmi ar citām pasaules daļām. Otrais jautājums par Grieķiju. Tur ir vairāki apakšjautājumi vēlos norādīt, ka kopš 2010. gada Eurostat salī bez, bez jeb, e, salīdzina datus e, par Grieķijas e, situāciju bez ierobežojumiem un tādi gadījumi, kā pašreizējās tiesas prāvas, varētu liecināt, ka statistika joprojām nav uzticama. Nē, tā tas nav. Eurostat eh, apkopā Grieķijas statistiku paši. Un tā ir arī eh, komisārs nostāja, kas ir atbildīgi par šo jautājumu, tāpat arī vicepriekšsēdētājs Dombrovskis un citi. Tāpat arī tās prāvas, kas e, ir uzsākts pret bijušo Elstat e, priekšsarētāju, mēs, protams, sekojam lietu attīstībai ar visu cieņu pret Eiropas komisiju, kas neiejaucas nacionālajās procedūrās. Mēs tomēr darījām visu iespējamo pēdējo gadu laikā vedot sarunas ar Grieķiju programmas ietvaros, eh, lai statistika būtu iekļauta. Un viens no jautājumiem bija pēc Eiropas komisijas eh, priekšlikuma eh, tieši sekt no Grieķijas valdības puses Georgiju kunga tiesas izdevums. Un man ir labas ziņas, ka viņam ir kompensēti juridiskie izdevumi par pirmo rēķinu, ko viņš ir iesniedzis. Tās tās labās ziņas, ko varu jums sniegt. Paldies, Pervanša Beres. Merci. Paldies, priekšstādātājs kundze. Vēlu uh, jums uh, panākumus uh, šajā darbā parlamenta sociālistu un demokrātu vārdā. Jūs jau runājāt par virkni punktu, uh, kuri noteiks uh, jūsu pilnvaru termiņu virzību. Vakar mēs tikāmies ar SGABA priekšsēdētāju, kurš vairāk kārt runāja par negodīgo konkurenci, kas veidojas starp uh, publiskajām statistikas iestādēm un tādiem nu, pievilcīgiem datu piegādātājiem, ja to tā varētu teikt. Un uh, Galvenais izaicinājums ir šīs uh, publiskās debates, uh, uh, kopīgai, kopīgu mērķu sasniegšanu var balstīties tikai uz ticamiem statistikas datiem, par ko ir atbildīgs Eirostat. Bet vai jūsu pilnvaru ietvaros jūs nedomājat, ka jums vajadzētu sadarboties ar Eiropas ekonomisko pārvaldību, teiksim, gatavojot valstīm specifiskus ieteikumus, norādot, ka Nacionālajiem statistikas institūtiem būtu jāpiešķir pietiekami līdzekļi, lai varētu jums nodrošināt nepieciešamos datus, jo pretējā gadījumā jums vajadzēs uh, Uh, darboties uh, viņu vietā un tiks apšaubīts arī jūsu finansējums, ja jūs strādāsiet nacionālo iestāžu vietā. Jautājums, ko darīt, lai statistika nekļūtu par kaut ko novecojušu un tādu atpalikušu, bet gan uh, palīdzētu mums lēmumu pieņemšanā dažādās jomās Jūs uh, runājāt, ka ir jāizmanto statistika, uzticami statistikas dati, tāpat svarīgi ir sociālajie jautājumi. Jūs runājat par sociālo pilāru un nevienlīdzību, un es atceros, ka runājot par nodarbinātības uh, jautājumiem, es konstatēju paradoksālu situāciju. Uh, vai struktūra fondi tiek piešķirti analizējot nodarbības, nodarbinātības datus eh, reģionos eh, NAC 3 eh, datiem, bet dalību valstīs šie nodarbinātības dati neatbilst šiem principiem, var būt iespējams tos saskaņot vai jūs varētu palīdzēt mums uh, izveidot tādu statistiku, kas palīdzētu Eiropas Savienībai sasniegt COP21 mērķus un ierobežot sasilšanu zem diviem grādiem. Paldies! Merci, Madame Beres. Je... Pa paldies, Beres skundze, es turpināšu angliski. Vispirms paldies par laba vēlējumiem. Es labi apzinos, ka man vajadzēs lielu atbalstu šajos izaicinājumu pilnējos laikos. Jūs savos izteikumos uh, aptvērāt vairāk svarīgus jautājumus. Es centīšos atbildēt. Um, mums, protams, di dialogs turpināsies. Jā, protams, mums ir jārunā par in informācijas sniedzēju konkurenci temats ir labs un interesants, bet mēs nevaram vienkārši sēdēt un gaidīt, e, kas notiks. Viena lieta, ko es vēlos uzsvērt, ir tā, ka paskaroties uz konkurences daļu, mums ir jābūt ātrākiem savā darbībā. Par uzticamību mums jāstrādā pie lielākas uzticēšanās panākšanas. Mēs nevaram vienkārši paļauties uz to, ka cilvēki labprātāk e, izmantos Eurostat e, nevis kādu citu informācijas sniedzēju. Tagad par labāku pārvaldību un uz valstīm orientētu informāciju, ko jūs varētu darīt. Nu, vienkāršāka atbilde būtu esiet jūs paši. Ar to es domāju, turpiniet paust viedokli, ka Eiropas statistikai ir jābūt iesaistītai debatēs jau no paša sākuma. Piemēram, tad, kad ir runa par Eiropas monetārās savienības padziļināšanu, tad, kad ir runa par kondicionalitāti, kas balstīto, eh, kas būtu kā pamats eh, uz eh, fonda līdzekļu sadalījumu nākošajā periodā. Jautājums, kā, protams, tiks mērīta šī kondicionalitāte, un tad parādās aktuāls arī statistikas jautājums. Lūdzu, norādiet, ka mūs ir jāiesaista jau no paša sākuma, tad, kad tiek pieņemts lēmums par to, kā šo fenomenu mērīt. Tad jums arī ir reāls iespējas pašiem iesaistīties. Šobrīd mums uh, galdā liktas četras regulas, un es saprotu, ka jūs esat uh, lielā mērā atbalstījuši trilogu. Jo, protams, mums nepieciešams ir dalību valstis. Un tas nav tikai resursu jautājums, bet arī dalībvalstīm ir jāsaprot, ka mums ir jāstrādā ātrāk un nacionālajiem statistikas e, institūtiem ir jāskat, jāskatās e, šī platforma. Un mums ir e, jāiet ārā no līdzinējā režīma šiem sešiem gadiem plānošanas periodiem. Mums būtu prieks, ka mūs ņemtu vērā trialogu sarunās par sociālajiem jautājumiem. Protams, tie ir aizvien svarīgāki, un arī vēsturiski ekonomikas statistika ir bijusi vadoša loma, un šobrīd sociālajiem vides eh, statistikas datiem arī aktualitāte palielinās. Pirmkārt, jau jārunā par šo datu saulēcīgumu. Mēs sākām pagājušajā gadā, un jūs mums palīdzējāt sarunās ar dalību valstīm. Uh, pātrināt datu saņemšanu par sociālajiem un e, dzīves apstākļiem no diviem gadiem samazinot šo periodu uz vienu gadu, bet tur vēl ir daudz kas darāms. Tad jūs runājat par reģionālo līmeni. Un tāpēc es arī to pieminēju kā vienu no savām prioritātēm. Mums varētu būt jāizmanto arī ģeotelpiskā informācija un jāpāriet uz zemāko agregācijas līmeni datiem. Jā, par nākotni COP, eh, 2020, eh, COP 21, un tur mums ir, eh, protams, eh, jāņem vērā attīstības sadaļā jauni indikātori, tā kā atkal aicinu skatīt šo informāciju Un eh, vēlreiz uzsver to, ka šie dati ir nepieciešami. Paldies, Ožoga kungs, EKR grupas vadā. Paldies, priekšsarētāji. Ģenerāldirektors kundze, saistībā ar statistikas jautājumu. ECR grupa uzskata, ka ir jāievēro subsidiaritātes e, princips un Nacionālo statistikas e, dienestu neatkarību. E, Eiropas statistikas regula no 2012. gadā centās uzlabot un stiprināt šo neatkarību, paplašinot autonomiju kas ir direktoriem Nacionālās statistikas iestādēs. Direktors Kunze, vai jūs varētu izvērtēt, eh, kāda ietekme šīm izmaiņām ir bijuši uz eh, Eurostat darbību? Cik jums zināms, eh, vai informācijas apmaiņa un sadarbība starp Eurostat un nacionālo līmeni ir uzlabojusies, kļūsi konkrētāka, uzticamāka, vai arī situācija ir pasliktinājusies? Vai jūs redzat jebkādas atšķirības? Un vai mēs pieredzam praksē, ka šie nacionālie uh, darbinieki būtu iesaistītāki procesu un uh, sistēmas veidošanā, un vai jūs redzat kādas iespējas uzlabot pašreizēju regulējumu šajā jautājumā? Paldies! Paldies par šo svarīgo aspektu, kas būtu liekami zem uh, nosaukuma Eurostat attiecības ar dalību valstīm. Regulā tika grozīta, stiprinot profesionālo neatkarību, tā tik tiešām bija. Viens no konkrētajiem elementiem šajās izmaiņās bija saistīta ar apņemšanos uh, ievērot konfidencialitāti un arī profesionālu koleģiālu izvērtēšanu, tā saukto peer review. Un Eurostat nāks klajā ar ziņojumu saistībā ar likumdošanas īstenošanu, tieši no, kas izriet no šiem procesiem. Mēs atskaitīsimies e, padomēm parlamentām jūnija sākumā. Tad es arī varēšu apspriest konkrētos rezultātus. Kas attiec uz likumdošanas īstenošanu? Protams, ka mēs īstenošanu uzraugam. Esmu pārliecināta un tāpat uzskata arī Nacionālo statistikas iestāžu vadītāji, ka šīs izmaiņas likumdošanā ir bijušas ļoti svarīgas, lai stiprinātu Nacionālās statistikas iestādes. Un jums ir īpaša loma šajā procesā, jo jūs palīdzējāt pieņemt šo regulējumu. Kas attiecas uh, attiecībām ar dalību valstīm, man tiešām ir liels gods strādāt, jo jūtu atbalstu no Nacionālās statistikas iestāžu vadītājiem. Uh, un esam eh, intensificējuši šo sadarbību, jo mums ir kopīgs problēmas, kas ir jāatrisina. Šeit nav runa tikai par Eurostat, bet par visiem nacionālajiem statistikas institūtiem, jo mums ir spiediens no konkurentiem, Eh, spiediens izmantot citus avots un tā tālāk. Līdz ar to problēmas, kas mums jārisina, ir kopīgas, tāpēc mēs varam arī identificēt kopīgas prioritātes jau arī attiecībā uz nākamajiem septiņiem gadiem. Esmu pārliecināta, ka mums ar dalību valstīm ir laba partnerība, un esmu arī pārliecināta, ka šis ir pareizais veids, kā virzīt uz priekšu Eiropas statistiku, jo, kā jūs norādījāt, gal galā tas tiek ra radīts nacionāli, tā kā šeit runa par partnerību starp Eurostatu un Nacionālajām eh, statistikas iestādēm iestādēm. Paldies! Viernikas kundze. Paldies, man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, vai jums liekas, ka ir iespējams uzlabot precizitāti un saulaicīgumu datiem saistībā ar parādu un deficītu situāciju stabilitātes un izaugsmas paktu kontekstā? Otrakārt, vai Ne, e, nav tā, ka pietrūkst uzticēšanās starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un Eirostotam, vai tas netraucē jūsu piekļuvē informācijai, kas ir nepieciešama, lai jūs varētu pildīt savus pienākumus. Un visbeidzot, pēdējā Eiropas statistikas programmas paplašanāšanā Eiropas parlaments prasīja iekļaut citas jomas, kas nav iekļautas starp desmit prioritātēm. Uh, ko noteica komisija, bet kas ir iekļauts IKP un eh, tālāk paredzētajos eh, rādītājos. Kāda ir jūsu nostāja? Paldies, Virniks kundze, par ļoti konkrētiem un precīziem jautājumiem. Uh, Vispirms teikšu tā, ka parādu un deficīta statistika, ir, varētu teikt, ir tā joma, kur statistiķi strādā visvairāk, lai nodrošinātu precizitāti, jo tas ir vienīgais jautājums, kur e, Eurostati ir praktiski um, audita tiesības, e, kuras nosaka likumdošana. Mēs misijās dodamies uz uh, dalību valstīm, lai noskaidrotu, kāda ir eh, klasifikācija eh, publiskajiem tēriņiem un iestādēm, tad mūsu ikdiena, katru reizi, kad mēs sagatavojam statistiku, mēs īstenojam savas pilnvaras un mums ir jāgarantē stabilitāte. Tā kā precizitāte varbūt nav galvenais eh, uzsvara punkts, bet at, šī nozīmība ir ļoti svarīga. Piemēram, par uh, pārvaldību vai šobrīd apspriežot Eiropas pusgadu programmu. Jautājums ir par darbības jomu, par aptvērumu, par uh, to, vai mūsu apkopotā statistika der nepieciešamajam mērķim. Jautājums, vai tas, ko mēs ievācām, ir pietiekami ātri izdarīts un vai tas der nākotnes reformām. Jautājums par dalību valstīm. Vienkāršā atbilde ir nē, es nesaskatu nekādu risku, nevēlēšanos vai uh, ko citu negatīvu no dalību valstu puses. Es to esmu jau teikusi atbildot uz iepriekšējiem jautājumiem. Esmu pārliecināta, ka mums ir laba partnerība. Bet tas ir saistīts ar darba dalīšanas jautājumu, kā vislabāk sadalīt pienākumus starp dalību valstīm un Eurostat, lai nonāktu pie statistikas datiem. Kas attiecas uz IKP un citiem jautājumiem? Eurostat pirms tam es vadīju Nacionālo statistikas iestādi, kad sākās šī iniciatīva. Uh, Un e, daudz kas labs ir paveikts. To ir izdarījuši gan Eurostat, gan dalību valstis, lai papildinātu IKP datus saistībā ar dzīves kvalitātes e, indikatoriem, vidi, e, ienākumu sadalījumu. Un mēs tagad turpinam bagātināt šo informāciju, cenšoties e, to sasaistīt e, šo e, informāciju ar, piemēram, ilgspējīgas attīstības mērķiem kur Eiropas Savienībā ir sava perspektīva. Vai, piemēram, aprits ekonomikas vai COP eh, 2020 making in these areas. So let... Un eh, tad mēs varētu teikt, ka mēs turpinām eh, strādāt saistībā ar IKP un tālākiem aspektiem, lai, tā, lai šī informācija varētu noderēt tālākās iniciatīvās. Paldies, Svens Gīgolds! Vispirms arī no mūsu puses apsveicam ar jūsu iecelšanu amatā, tas mūs priecē, jo mums ir bijis vienmēr pamatots iespējas, ka jūs esat rīcības persona, un tas mums patīk. Vēlos arī pievienoties bažām par norādīto gadījumu Grieķijā. Mēs nekad neesam pieredzējuši, ka statistiķis tiktu šādā veidā vajāts, es teiktu, izmantojot tieslietu sistēmu un, zinām, arī politisko atbalstu. Un tagad jau otro reizi esam lūguši uzaicināt parlamentā ierasties Georgiju kungu, uh, lai parādītu, ka mēs izdarām savu spiedienu. Un tas, ka komisija, Eiropas komisija tik izvairīgi atbild uz mūsu e, rakstisko jautājumu, nu, tas ir vienkārši ļoti nožēlojami. Nezinu gan, vai komisijas pārstāvi klāt mums nav, nevar būt uzticama statistikas sistēma, ja tie, kas informē sabiedrību par šo inf informāciju, pēc tam saskaras ar juridiskiem riskiem. Es uzskatu, ka šeit ir pārkāpta sarkanā līnija. Par mūsu e, sadarbību man ir viens ieteikums, un varbūt jūs varētu arī to ņemt vērā. Kā jūs zināt, mums ir mūsu statistikas programma, un bija neapmierinātība, ka pagātnē daži elementi no statistikas programmas nevarēja tikt īstenots. Nu, jūs zināt, kāda šī situācija ir. Varbūt tas būtu noderīgi, ka pirms mūsu igadējās viedokļu apmaiņas eh, mēs varētu principā saņemt sarakstu ar to, kur elementi varēja tikt īstenoti, cik tālu esat tikuši. Es nevēlos izcelt uh, vienu jautājumu, bet mm, tiešām šo sadalījumu sociālajiem jautājumiem, vidi, citiem, kur statistika ir uh, pietiekama. Un, protams, mums noderētu arī sarunās jūsu dienesta atbalsta, bet es priecātos, ja būtu tāds ikgadējs ziņojums vai atskaite, un eh, pēc šīs viedokļa apmaiņas varbūt jūs varētu arī pavisam īsi atskaitīties, kuri elementi, eh, še, kas šai programmā ir jauni, cik tālu jūs esat ar tiem tikuši, kādas problēmas ir, ko jūs esat pamanījuši, ko mēs kā uh, likumdevēji un budžeta piešķērēji varētu darīt, lai palīdzētu to īstenot. Paldies un lai jums veicas! Jā, paldies. Sākšu ar pateicību par atbalstu un interesi. Ja es varētu jūsu interesi un palielināt un pilnībā attiecināt uz Eiropas statistiku kopumā, tas tiešām būtu ļoti labi. Manuprāt, šis ir labs priekšlikums, ko jūs izteicat, ka mūsu dialogs balstītos uz kaut ko konkrētāku. Un tad tas mums palīdzētu arī diskutēt par to, kā virzīties tālāk. Ok. Um... Labi. Bi. Jā. Vai varētu arī uzzināt par uh, pašreizējo uh, situāciju, ja esmu gatava diskutēt ar uh, Galtjerī kungu par to, kā šādu rezumējumu varētu veikt. Jā, mēs uh, apspriedīsim šo jautājumu, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Viegas kungam. Labrīt, runāšu portugāļu valodā. Man ir divi jautājumi. Viens ir vispārīgāks, viens uh, specifiskāks. Pirmais jautājums. Vai varētu pastāstīt nedaudz vairāk par uh, Eurostat pārvaldību? Es saprotu, ka ir uh, nepieciešams uh, atbildēt uz žurnālistu, iedzīvotāju, citu kategoriju jautājumiem. Bet uh, kā tiek saskaņots pieprasījums ar piedāvājumu? Kā jūs uh, vērtējat uh, situāciju izpildu komitejā un kāda ir partnerība ar nacionālām statistikas sistēmām? Vai jūs uzskatāt, ka var veikt arī uzlabojumus šai sistēmā, kas uh, ir sakāms par sociālo pīlāru, kā Eirostat pieskaņojas vajadzībām, kuras pastāvīgi mainās? Vai jūs uzklausāt ieinteresētās puses un kā tiek uh, pieņemt lēmumu par nepieciešamiem resursiem. Un tagad konkrēts uh, jautā, konkrētāks jautājums, kas izriet no pirmā jautājuma. Proti krāpšana un izvairīšanās no nodokļiem. Parlaments aktīvi uh, risina šos jautājumus. Mums pat ir izveidot īpašu komiteju par uh, nodokļu krāpniecību. Mums ir nepieciešams vairāk informācijas, lai mēs varētu apzināt šīs parādības reālos apmērus. Un viens no risinājumiem varētu būt tāds, ka uzņēmumiem uzliktu par pienākumu sniegt vairāk informācijas, uz ko balstītos uh, jūsu darbs, tad sagatavot pārskatus par katru valsti atsevišķi. Uh, ko jūs varētu komentēt? Parlaments lūdz vairāk informācijas sniegt vai uh, Eirostats eh, var to nodrošināt, izmantojot arvien pieaugošu eh, datu avotu skaitu. Paldies, Viegas kungs! Jūs eh, runājāt par tik daudziem jautājumiem. Jūs redzat, ka šis darbs ir tiešām ļoti interesants. Un gada laikā, kas ir pagājis kopš uh, iepriekšējās intervijas, man jautāja, vai es tiešām joprojām vēlos šajā amatā palikt, un es uh, konstatēju, ka šis darbs ir ļoti interesants, ir daudz izaicinājumu, un tiešām ir uh, man vēlme uh, nodrošināt uh, rezultātus. Jā, jūs tiešām norādījāt uz uh, galveno jautājumu, tātad pieprasījums un piedāvājums. Runājot par pieprasījumu, mēs apkopojam informāciju par to, ko vēlas saņemt um, svarīgākā, svarīgākie klienti, tātad Eiropas parlaments, uh, citi Tas iestādes mums ir Eiropas konsultatīvā statistikas komiteja, kur ir iekļauti arī pētnieki, parlamenta pārstāvi, dažādi lietotāju grupu pārstāvi. Mēs konsultējamies ar šo padomi. Un tad mēs rīkojam arī publiskas konsultācijas, kā to sauc um, komisija, kur taimāts ierosina arī pilsoņu, un pēc tam mēs uzsākām uh, diskusijas ar dalību valstiem, jo Eurostats pats šos skaitļus nesagatavo. Informāciju mēs saņemam no dalību valstīm, un tad mēs arī domājam par to, kā situāciju izvērtēt. Un arvien aktuāls sāks tiek kļūst jautājums par, da, par finansēm, par līdzekļiem, resursiem. Un šajā diskusijā mēs nedrīkstam atstāt uh, dalību valstu statistikas institūtus uh, novārtā. Mums ir jāsniedz viņiem atbalsts. Nacionālām varas iestādēm ir jāsaprot, ka nepieciešams atbalstīt statistikas institūts. Nākamais jautājums ir saistīts ar uh, struktūru un darbību. Jā, mums ir konstruktīvs dialogs, bet mēs nevaram vienkārši turpināt tikai veikt aptaujas, jo tās ir dārgas, uh, smagnējas un process ir ilgstošs. Un mums ir jāizmanto citi datu avoti, piemēram, administratīvie avoti. Un tādēļ uh, šis uh, svarīgs mašinērijas darbības jautājums ir saistīts ar jauniem datu avotiem. Jautājums arī bija par to, kā mēs nosakām prioritātes, lai mēs varētu uh, darboties, mums ir nepieciešami resursi, bet šie resursi tāpat laikā jāizmanto efektīvi. Mēs ar uh, Gigolta kungu un Galtjērī kungu trialogā apspriedām Eiropas statistikas programmu. Un jautājums, kāda ir Eiropas statistikas atbildība? Nu, mēs neesam atbildīgi par cīņu pret nodokļu nemaksāšanu, bet mēs varam um, izvērtēt ekonomikas situāciju, teiksim, digitalizācija, dalīšanās ekonomika, uh, un uh, šai kontekstā parādās jautājums par starpniekiem, kuri piedāvā savus pakalpojumus internetā. Nevienu vārdā, protams, nesaukšu, bet jautājums, vai tam e, ir e, visam jābalstās uz nodokļiem vai nē. E, jūs pieņemat lēmums, bet jums ir nepieciešama informācija par apjomu, cik daudz cilvēki strādā šai jomā, un mums ir jāsagatavo informācija, lai jūs varētu pieņemt tālāk lēmumus par cīņu pret nodokļu nemaksāšanu. Nākamais jautājums par uh, atsevišķu dalību valstu ziņojumiem. Agrāk Eirostat eh, eh, balstījās tikai uz agregātu datiem par to, kas ir svarīgs Eiropas Savienībā, Eirozonai, bet uh, Tagad mēs eh, datus sagatavojam par arī orientējoties uz valstīm. Tas ir saistīts arī ar darba dalīšanu. Mūsu sadarbība notiek ar Nacionāliem statistikas institūtiem. Mēs varam šos datus izplatīt, bet mēs saņemam datus no nacionālām iestādēm un iestādēm Uh, mēs arī arvien vairāk cenšamies uh, šos datus padarīt iespējams nacionālajās valodās, jo šāda interese ir arvien lielāka. Paldies! FDD, e NF. Tagad Silva Pereira. Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī runāšu portugāļu valodā. Nu, vēlos uh, jūs uh, sirsnīgi sveikt mūsu komitejas sēdē. Un es vēlētos arī apliecināt jūsu teikto. Uh, jā, statistikas dati ir ļoti svarīgi, tiem jābūt saulaicīgiem, ticamiem, salīdzināmiem un uh, sabiedrībai ir jāzina, kāda ir tā sociālā un ekonomiskā situācija, un ir arī lēmumi jāpieņem balstoties uz informāciju. Un tas sakāms ne tikai par valsts uh, iestādēm, bet arī par uh, citiem ekonomikas spēlētājiem. Un ir jāpieņem lēmumi apzinoties, kāda būs uh, šo lēmumu ietekme balstoties uz informāciju. Jautājums, kā jūs varētu klasificēt atsevišķus pasākumus? Statistiskās operācijas ir svarīgas ekonomikas pārvaldībai, un šeit mēs saskaramies ar divām problēmām. Pirmkārt, cik eh, ilgā laikā tiek klasificēta statistiskās eh, operācijas, dažas lietas ievelkas mēnešiem ilgi. Dažkārt ir arī grūti uh, klasificēt atsevišķus mērījumus, un Portugālē jau mēnešiem uh, notiek uh, diskusijas starp Nacionālo statistikas iestādi, Finanšu ministriju un Eirostat par Krešežerelu Uh, valstī piedarošas bankas rekapitalizāciju. Kā šos pasākumus klasificēt, vai tas ir ārkārtas pasākums vai nē? Kā mēs varētu saīsināt lēmumu pieņemšanas laiku šādos gadījumos? Nākamais jautājums arī saistīts ar iepriekšējo. Vai šī vilcināšanās? neliecina par to, ka noteikumi nav skaidri, tie ir necaurskatāmi. Eiropas komisijas statistikas iestādes uh, valstis atšķirīgi interpretē šos noteikumus. Vispirms valdība pieņem lēmumu, pēc tam jāgaida ļoti ilgs laiks, lai uh, tiktu izlēmts, kā statistiski klasificēt šo lēmumu būtu nepieciešami skaidrāki noteikumi par to, kādi pasākumi uzskatām par ārkārtas pasākumiem. Ko Eirostat var darīt, lai padarītu šos noteikumus skaidrākus, lai visi, it īpaši tie, kas iesaistīti ekonomikas pārvaldībā, varētu vadīties no viegli saprotamiem principiem. Paldies! Paldies par ēras kungs! Šīs jautājuma kopums tiešām ir ļoti svarīgs, un tas uh, ļauj runāt par uh, jomu, kas uh, nav tikai statistikas darbs. Tātad jautājums par to, kā atsevišķas operācijas tiek atspoguļot statistikā. Es piekrītu, ka noteikumiem ir jābūt skaidriem, jābūt paredzamībai un atklātībai šai jomā. Un tādēļ pēdējā gadā, kad es biju direkto, ģenerāla direktora vietas izpildītāja, mēs sākām izstrādāt procedūras par to, kā pieņemt uh, noteikumus uh, šādos gadījumos, kādi ir grafiki, kā tas viss tiek uh, diskutēts un izstrādāts ieviests, jo ir jābūt uh, pietiekamai caurskatāmībai, jābūt pietiekamam uh, laikam statistikas institūtu rīcībā, lai šos noteikumus piemērotu. Un pagājuši gadu mēs arī uzsākām uh, nopietnus pasākumus un turpinām tos īstenot. Agrāk mēs likām akcentu uz to, kas jau ir noticis, bet tagad mēs cenšamies raudzīties arī vairāk nākotnē, paredzot uh, situāciju, domājot par uh, lieliem uh, investīciju projektiem, jo ir svarīgi apzināties ne tikai risku un ieguvumu, bet arī ir jāzina, kā atsevišķas operācijas tiks klasificētas statistiskā uzskaitē. Un mēs ar Eiropas investīciju banku dalību valstīm esam sākuši diskusijas, tāpat iesaistot finanšu instrumentu izstrādātājus un bankas, lai dotu metodoloģiskus padomus par, teiksim, attiecībā uz koncesijām, energo projektiem un citiem, uh, skaidrojot, kā šie jaunie instrumenti uh, tiks klasificēti statistikā un izstrādājam arī metodiskus uh, ieteikumus par to, kā šīs operācijas būtu jāapraksta, un šeit iesaistās Nacionālās statistikas iestādes, jo viņi zina terminoloģiju, attiecīgo valodu, un ja jautājums ir ļoti sarežģīts, tad uh, Eh, to izskata dalību valstu ekspertu grupa, lai nodrošinātu vienādu attieksmi eh, visās dalību valstīs. Līdz ar to eh, mēs tātad izstrādājam metodiskus ieteikumus un cenšamies nodrošināt atklātību, lai līsti lēmumi par statistiku ko klasifikāciju pēc dalību valsts pieprastījumu tiktu publicēti mūsu internetu vietnē, lai arī citi varētu mācīties no šiem piemēriem. Jūs pieminējāt divus sensitīvus jautājumus. Šeit es gribētu sniegt paskaidrojumu. Jā, man ir zināma šī Portugāļu, eh, Portugāles lieta eh, saistībā ar Eirostatu, un jūs eh, atsaucāties uz lēmumiem, ka nevienmēr ir vienāda interpretācija konkurences ģenerāldirektorātām attiecībā uz valsts atbalstu un Eirostatām, kas balstās uz citiem statistikas kritērijiem. Tālāk par pasākumiem, vai tie ir kaut kādi vienreizēji pasākumi vai citi, tad tā nav statistikas iestāžu kompetence, bet gan ECFIN kolēģu kompetence. Uh, kuri izvērtē arī, kāda ir šīs operācijas ietekme uz parādu un deficītu. Uh, bet uh, jūsu uzdotais jautājums ir ļoti nozīmīgs, tas palīdz mums e, palīdzēja man jums skaidrot, ka mēs sagatavojam ne tikai statistikas datus, bet arī palīdzam prognozēt, e, dodam ieteikumus, e, strādājam ātrāk saistībā ar jauniem finanšu instrumentiem. Tas ir nozīmīgi ekonomikas pārvaldībai. Paldies, Soru kundze. Grazie, prezidenti. Soru kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka man aizmakus balsts šodien. Uh, Kundze, jūs runājāt par uh, datu an analīzi, uh, mākslīgā intelekta izmantošanu statistikā. Mēs dzirdējam arī uh, izteikt kolēģi no Itālijas vakar runāja par šiem jautājumiem. Gribētu teikt, ko jūs uh, domājat par uh, šiem, uh, šo attīstību. Tas ir milzīgs izaicinājums datu apkopošanai, salīdzinot vecās metodas. Jūs pieprasāt datus no privātā, pieprasījāt līdz šim datus no privātiem uzņēmumiem, bet tagad interneta platformas, ko jūs piesaucāt, sagatavo milzīgā apjomā datus, kas daudzos gadījumos oficiāloju statistikas datos pat neparādās. Līdz ar to Nacionālajie statistikas biroji vai Eurostat varbūt neuzskata šos datus par uzticamiem. Pašiniciatīvas ziņojumā parlaments uh, attiecībā uz uh, datiem uh, valstītu ekonomiku norāda uz uh, ierobežojumiem tehnoloģiskām inovācijām, ko veido datu monopols un konkurences ierobežojumi. Un š, pastāvīgi rodas jautājums, kas notiek ar šiem apkopotiem datiem, jo tie pieder privātu uzņēmumiem. Un, bet eh, šie dati ir eh, iegūti privātu personu, privātu uzņēmumu rīcības rezultātā, bet tagad ir uzņēmumi, kuri eh, iegu, izmanto šos datus peļņas gūšanai. Šie dati ir anonīmi, agregāti, uh, tie būtu jāuzskata par sabiedrības kopīgo īpašumu. Vai e, kaut kas tiek darīts šajā sakarā? Paldies, jautājums ļoti labs. Man tiešām būtu vēlme ar jums tikties biežāk, jo jūs tiešām runājat par visiem svarīgiem aspektiem un galveniem izaicinājumiem, kas tā mūsu priekšā. Nu, e, statistiķi vēlas izmantot jaunas iespējas, e, izmantojot datus, un mēs vēlamies, e, mēs jau 2013. gadā sākām darbu pie kopīga plāna ar nacionālām iestādēm par to, kā izmantot jaunā veida datus no sociālajiem tīkliem sadarbības platformām vai citiem avotiem un to iespēju izmantot uh, oficiālajā statistikā. Pirmais secinājums ir tāds, ka šos datus uh, varētu izmantot kā papildinājumu pašreizējiem avotiem, lai gatavot statistikas uh, pārskatus. Bet kas ir uh, svarīgāks uh, jums? Tātad, kamēr mēs veicām šādus pētījumus, mēs arī uh, konstatējām virkni pamatu problēmu. Pirmkārt, ir piekļuve šiem datu avotiem, tie parasti ir privātā pārvaldībā. Lai uh, varētu radīt ilgspējīgus statistikas datus, ir nepieciešama piekļuve privātiem datiem Un arī šai uh, jomā jums varētu būt nozīmīga loma spēlējama, uh, domājot par uh, um, ekonomikas attīstību balstoties uz datiem. Un teiksim arī par to, kā datus izmantot uh, sabiedriskās politikas īstenošanai. Nacionālajie statistikas institūti ir sagatavojuši nostājus dokumentu uh, Tātad visas dalību valsts ir tādus sagatavojušas un tiek atzīts, ka statistikas eh, birojiem ir jāatrisina jautājums par piekļuvi datiem. Tālāk datu privātums un konfidencialitāte. Datu aizsardzības regulā, kas stāsies spēkā 18. maijā, ir virkne pragmātisku jautājumu, kas statistikas birojiem būs jāatbild. Uh, piemēram, plašāka privātā pārvaldījumā eh, esošu datu izmantošana vai mašīnu tā, eh, radītie dati un kā tas viss sasauc ar privātumu. Tāpat kā īstenot tiesības eh, atteikt piekļuvi, tiesības uz aizmiršanu, Jā, protams, mēs virzamies uz priekšu ar tīri statistiskā darba jomā, bet šeit ir saskare ar citiem infrastruktūras jautājumiem, vai jāmaksā par datiem, vai datiem jābūt anonimizētiem. Un šie jautājumi ir daudz āķīgāki nekā vienkārši aprēķinu veikšana un IT instrumentu izmantošana. Jā, tāpat laikā mēs arvien vairāk uzzinām, kā šie dati tiek patiesi izmantoti. Un dažkārt rodas tāda neveiklības sajūta. Un tagad vārds pervāņšai Beresai. Jā. Kolēģi Renātos Soru uzdotais jautājums saskars ar vai sasaucas ar manu iepriekš uzdoto jautājumu par šiem pievilcīgajiem lielajiem datiem un tā saucamajiem vecmodīgiem statistikas datiem. Un es gribētu turpināt uh, mūsu diskusijas tieši šo aspektu. Vai eh, iestādes ir mobilizējušās šai jomā, vai jums ir uh, tāda diskusija notiek, lai būtu virzība vien, uz vienu mērķi. Vai pastāv partneru attiecības starp statistikas iestādēm un lielo datu uh, piegādātājiem, vai ir nepieciešams grozīt likumdošanu, to ņemot vērā tālāk jautājums arī par maksu. To es uzdevu vakar šo jautājumu arī Giovannīnī kungam. Cik maksā piekļuvu šai informācijai un, teiksim, finanšu pakalpojums sniedzēji. Bloomberg ir izveidojis datu piegādātāju, kas ir ļoti dārgs Bet šī attīstība notiek, jo ir tāda izveidojusies niša ar lielu rentabilitāti un e, ir arvien vairāk e, struktūru, kas darbojas izmantojot šādu modeli. Un rodas iespējas, ka visa šī informācija nav pieejama nacionālām statistikas iestādēm, kaut gan šādi dati jums būtu nepieciešami jautājums, kā tos iegūt. ja tīpaši runājot par finanšu tirgiem. Šī, eh, šis aspekts var kļūt arvien svarīgāks, jo veidojas jaunas struktūras, kuras arvien vairāk apkopo datus lielā apjomā. Vai nepieciešams pieņemt uh, tiesību aktus, vai jāslēdz līgumi katrā atsevišķā gadījumā, kā risināt šo problēmu? Paldies par jautājumu. Ļoti būtiskas un interesantas diskusijas var atbildēt jums arī jā. Mēs sadarbojamies ar Nacionālajiem statistikas institūtiem. Un viens no tiem aspektiem ir tas, ka mēs cenšamies veicināt viedokļu apmaiņu. Ja nacionālajie tiesība akti ir tikuši mainīti ar mērķi nodrošināt piekļuvi datiem un uh, nodrošināt privātas partnerības, piemēram, Francija ir viens no vadošajiem piemēriem. Nesen likumdošana tika mainīta. Nu, nu, pirmais solis, lai nodrošinātu piekļuvi šādiem avotiem, ir ticis spērts. Otrakārt, īstenojam dažādas partnerības, dažādās konfigurācijās, lai gūtu piekļuvi un veiktu kopīgus pētījumus ar mobilo sakaru operatoriem, ar Google, ar dažādiem tīkliem, sociālo tīklu piedāvātājiem, un arī privātā nozara nu jau ir um, pievērsusies šai lietai. Ir nepieciešami piemēri par to, kā veidojam šādas partnerības. Es domāju, ka kaut kādā brīdī noteikti būs jāregulē piekļuve datiem statistikas nolūkos. Runa ir par privātiem datiem. Nu, tas vienmēr ir jautājums, eh, kas ir diskutējams, vai tas būtu jāatstāja nacionālo iestāžu ziņā, vai tas jārisina regula vai direktīva, vai tas jāiekļaut statistikas tiesību aktā, vai kādos specifiskākos tiesību aktos. Bet, nu, jebkurā gadījumā ir jārod veids pilnīgi noteikti, kā šo lietu risināt. Tas ir jāregulē, jo citādi šobrīd mums ir partnerības, bet tās ir ierobežotas laikā. Tās negarantē stabilitāti un ilgtspēju datu izmantošanai statistikas vajadzībām. Un no otras puses arī mūsu partneriem ir nepieciešama kaut kāda noteikuma un lielāka skaidrība par to, kas ir ļauts, kas nav, kā tiem būtu jārīkojas, eh, kurš maksā vai vispār kāds maksā. Tā kā tā noteikti ir joma, kur ir jāstrādā. Paldies, Mirandas kundze! Paldies, priekšsādātāji! ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka arī sievietes uh, izlaužas virs uh, stikla grieztiem. Un mēs redzam, ka Eurostat ir uh, apliecinājums tam, ka tas ir iespējams, tas ir ļoti labi. Un gribētos vairāk šādus piemērus uh, valsts un Eiropas institūcijās. Jūs runājāt arī par politisko datu izmantojumu, tātad dati, kas tiek izmantoti vēlēšanu kampaņās un citiem politiskiem nolūkiem. Mēs gribētu nodrošināt to, ka dati tiek izmantoti atbilstīgi. Un tie tiek izmantoti veidojot ekonomikas un sociālās kohēzijas politikas. Tas ir ļoti būtiski, to viss ir jāregulē, visam ir jābūt korektam. Un arī datu izlasēm ir jābūt uh, aktuālām un atbilstīgām. Kohēzijas politikas nolūkos varam izmantot IKP vidējos ieņēmumus, bet nu, paradigma nu jau ir ļoti krasi mainījusies, ņemot vērā ekonomisko krīzi. Tāpēc arī ir jāpārskata kritēriji un jādomā par to, kā tas viss ietekmē cilvēks un viņu labklājības stāvokli. Uh, Nu, lūk, jautājums ir, cik adekvāti ir tikuši aktualizēti kritēriji, manuprāt, nepietiekami. Tāpat ir jādomā arī par nodarbinātību, par nestabilām darba vietām, par uh, īstermiņa darba līgumiem. Svarīgi ir, lai mūsu rīcībā būtu pareiza un uh, akurāta informācija, jo atsevišķi reģionu kohēzijas politikas ietvaros uh, šķiet pārtikušāki nekā patiesībām. nereti cilvēkiem tiek piedāvāt ļoti nestabili īstermiņa darba līgumi. Faktiski arī strādājošie tomēr dzīvo nabadzībā. Ir ļoti daudz dažādu indikātoru, kā var definēt nabadzību, un dažos reģionos šie kriteriji nav atbilstoši, jo reģioni netiek izcelti kā nabadzīgi, lai gan faktiski tādi ir. Es domāju, ka būtu vērts domāt par uh, konstantu kritēriju mm, aktualizēšanu un uzlabošanu, lai saprastu to, kāds ir iedzīvotāju dzīves līmenis Eiropā. Tāpat ir jādomā arī par migrāciju un par tās ietekmi uz jauniešiem. Ja mēs paskatāmies uz eh, migrāciju Eiropas Savienībā, tad eh, dati ir pieejami, bet netiek domāts par to, kā tas viss ietekmē dalībvalstīs jauniešus. Runa ir par pakalpojumiem, par darba vietu pieejamību darba tirku un arī ietekmi uz uh, sabiedriskajiem pakalpojumiem un piekļuvitiem. Nu, lūk, daudz dažādas lietas liecina, ka kritērija tik tiešām ir jāaktualizē, un es aicinātu Eurostatu pievērst īpašu uzmanību kritēriju atbilstībai pašreizējai realitātei. Paldies! Jūs sniedzāt daudzus empiriskus piemērus, kas ilustrē arī manus izteikumus par to, ka jādomā par statistikas atbilstību situācijai. Jūsu praktiskos piemērus gribu pārvērst statistiskos jēdzienos. Jā, parādās jaunas parādības, jaunas nodarbinātības formas kas īpaši vērsts uz atsevišķām sociālajām grupām, piemēram, jauniešiem. No statistikas viedokļa svarīgi ir skatīties tālāk ne, nekā tikai agregētie dati. Ir jāskatās uz uh, mikrodatiem un uh, to sadalījumu. Nu, kā jūs teicu, nav jāskata tikai administratīvi reģioni, bet gan uh, dažādi veidot reģioni, arī pārobežu reģioni. Mēs vairs nedarbojamies tīrās tādās valsts uh, reģionu un pašvaldību robežās. Uh, Un tas ir izaicinājums. Bet tajā pašā laikā tas ir arī ļoti interesants uzdevums vadot Eirostatu. Nu, nu, protams, ka es esmu ļoti lepna, ka esmu pirmā sieviete Eirostat ģenerāldirektore. Ceru, ka varu kalpot par piemēru arī tam, ka sievietes var ieņemt vadošus amatus. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies par tiešām ļoti aktīvu, interesantu dialogu kas apliecina, ka valda liela un pieaugoša interese par statistikas jautājumiem mūsu komitejā. Un ir skaidrs, ka arī mēs esam viensprātis par to, ka statistikas jautājumi nav tikai tehnisks instruments, tas uh, ir daudz tālāk. Un tieši tas arī ir tas iemesls, kāpēc mēs tik lielu uzmanību pievēršam statistikas jautājumiem un uh, turpināsim, protams, mūsu dialogu uh, arī ārpus uh, ikgada viedokļu apmaiņas. Domājot arī par uh, padziļinātu dialogu atsevišķās jomās, ko mēs varētu censties arī formalizēt mūsu komitejā, un uh, varētu izmantot izdevību un pārunāt visus šos aktuālos jautājumus kopā ar jums Lūk, tiešām paldies. Paldies jums par uzmanību. Bija tiešām liels prieks jūs uzrunāt. Ļoti iedvesmojoša viedokļa apmaiņu, kas apliecina to, ka mūs gaida ļoti interesants eh, darbs turpmākā sadarbībā. Paldies! Nu, tagad eh, nodošu vadības grūšus Markusam Feberam. Yeah, thank you very much, uh, Roberto. Uh, as we are 10 minutes ahead of schedule. Paldies, Roberto. Nu, mēs esam desmit minūtes priekšā mūsu laiku grafikam. Nezinu, vai visi jau ir ieradušies. Redzu, ka ziņotājs ir klāt. Varbūt, ka ziņotājs varētu nedaudz pagaidīt, jo jūsu komanda vēl nav ieradusies. Nu, lūk, tad maksimums 5 minūšu pārtraukums.

So, colleagues, as uh, we are now in the schedule again, we come to point number 12, the proposal for regulation of. Kolēģi, ķeramies pie 12. darba kārtības punkta, tīrvērtis pienākumi un to apturēšana un tā tālāk. Labāk uh, pazīstams ar nosaukumu M ir pārskatīšana. Šodien runāsim par grozījumiem komisijas uh, priekšlikumā M ir pārskatīšanai Un eh, ziņojumā ir iekļauti 32 grozījumi, tie tika iesniegti janvārī, pārunāti ekon eh, pagājušajā mēnesī, un tagad ir vēl vairāk nekā 200 papildu grozījumu, kas ir tikuši iesniegti termiņā. Nu, lūk, sākumā labprāt došu vārdu Langena kungam, mūsu ziņotājam. Paldies, izmantošu dzimto valodu un varu apstiprināt ka esam sam, saņēmuši kopā 277 grozījumus. Lielākoties visi iet vienā virzienā, respektīvi ir nepieciešams mazināt riskus un samazināt arī pienākumus, kas ir uzņēmējiem. Tāda ir kopējā tendence eh, komisijas priekšlikumā, es to visu neatkārtošu. Tur ir runa par atskaitīšanās pienākumu, izņēmumu, regulējumu pensiju fondiem, nefinanšu darījumu partneriem un tā tālāk. Par to mēs visi esam diskutējuši. Šodien ir runa par grozījumu sadalīšanu kategorijās, varbūt tā varam to teikt. Es īsi uzskaitīšu tematus, kas, protams, pie 277 grozījumiem prasītu ilgāku laiku. Runa ir par alternatīvo investīciju fondu, nefinanšu darījumu partneriem, maziem darījumu partneriem. Tur mums ir grozījumi no dažādām jomām. Sandēra, Lamasūrs, Tremoza, Ječeks, tātad no dažādām politiskajām grupām. Tas pats arī par darbības jomu. Arī tur ir no Svimbērns kundzes Šeit e, pie definīcijas varētu divus kompromisus likt e, galdā, to mans birojs varētu sagatavot, un tad mēs varētu par to apspriesties. Nākamais punkts - atbrīvošana no tīrvērts pienākuma un e, divpusējās maržas šeit ir runa par pienākuma sloga apgriešanu. Šeit ir jāpierāda, ka slieksnis nav pārkāpts, savukārt pārējiem ir jāveic tīrvērt arī turpmāk. Tālāk ir mana, mani grozījumi Lamberts kunga, un pret to ir eh, Svimbērns kundze un Fon Vaidzeker kungs, kuru eh, eh, tālāk par sliekšņu vērtību aprēķināšanu Arī tur ir atšķirīga nostāja, ko ir iespējams apkopot. Tātad eh, vidējā nu, svārstības šeit ir no 30 dienām līdz pat gadam. Un vai komisija ir jānāk klajā ar RTS? Tālāk par eh, frontloading pienākuma atlikšanu. Lamberts kungs ir pret, pārējie gan ir par, ieskaitot komisiju. Uh, Šeit es neredzu, ka Lamberts eh, kunga grozījumi varētu tikt cauri. Tā ir par bilaterālu, eh, jeb divpusējām maržām. Arī šeit ir vairāk grozījumu Ferbers, Langens, grupas iekšienē veikts transakcijas, arī šeit eh, sliekšņu vērtības atbrīvojumi no tīrvērtas pienākuma, vieni un tie paši temati, kas atkārtojas kas būtu atrisinām balstoties uz komisijas priekšlikumu. Tā, tālāk. Par front, par to, lai sistēma būtu taisnīga, droša un caurskatāma. Tātad uh, šeit ir papildināti caurskatāmības kritēriji. ESMA ir jānāk klajā ar RTS, komisijai un ESMA ir jāpārbauda, vai principi piekļuvēji tīrvērtēji ir uzlabojami. Nu, punkts 4a pāns, 9. Um, apsvērumu punkts. Nu, tur visu varētu kompromisu sagatavot. Tad par pensiju fondiem. Šeit ir komisijas izņēmums ierosināts uz trim gadiem Fon Vaidzakars, Fernandes, Svinbērna, Langens, Lamberts, bet par pieciem gadiem Svinbērns kundze ir eh, to prasījusi papildināt. Tātad, lai papildus vēl pagarinātu vēl par diviem gadiem. Mēs vēlamies šeit atsevišķu komisijas ziņojumu par to, vai ir izstrādāts praktisks risinājums divu gadu laikā pēc spēkā stāšanās, lai beidzot nāktu arī pats priekšlikums. Tad šai pašā tematā pensiju fondi specifiska atskaite no, vai ziņojums no ESMA par to, vai ir izstrādāts praktisks risinājums pusotra gada laikā pēc stašanās spēkā un interešu grupas izveidi komisijā par pensiju fondu jautājumu. Tu, to aizstāv Lamberts kungs un uh, Langen kungs un vēl daži kolēģi. Tad ir runa par tīrvērts pienākumu atlikšanu lielāku līdzlikumdevēju ies, iesaistīšanos. Uh, Ferberkungs, tad uh, atlikšanas vienu mēnesi, von Vaidzekers, uh, pagarināšanā, šiem tīrvērts pienākumu atlikšanai uz neilgāk kā sešiem mēnešiem, tur ir vairāk grozījumu autoru. Darbības jomā tīrvērtēji būtu jāierobežo, Lamberts un Svimbērni to prasa. Tas jau būs grūtāk eh, iekļaut to kompromisā. Tīrvērtes pienākuma atlikšana nozīmētu arī tirzniecības eh, pienākuma atlikšanu Arī to prasa dažādu politisko grupu pārstāvu. Tad ir izolēti no eh, Sandēras, Lamasūra, Fonvaidzekara. Ir skaidrs, ka lēmumi ir jāpublicē, tur ir vienprātība. Tālāk. Backloading pienākuma atlikšana. Šeit tiek ierosināts, ka atlikšana ir nesa, um, nesamērīgs sloks. Es vēlos atbalstīt šo grozījumu. Hierarhijas uh, apvēršana, Moitenkunga grozījums, divreiz izlasīt tekstu, bet uh, normu apgriešanu es nesapratu tā arī līdz šim. Nu, vismaz vācu tekstu versijā es to neatradu. Tad izvēles brīvība klientiem attiecībā uz transakciju reģistriem, atbildības jautājums, biržās eh, eh, kotētiem, atrasinātiem, eh, biržās tirgotiem atrasinātiem instrumentu līgumiem, Van Vaidzekarkungs to atbalst, informācijas sniegšana par izmaksām. Tad ir grupas iekšienē veikti darījumi, izņēmumi visiem šādiem gadī, eh, darījumiem pasaules, eh, eh, visas pasaules līmenī. Hubers Vinbergs, Konjē, nekādus izņēmumus Lamberts kungs prasa, viņam, viņš gan ir vienīgais, uh, izņēmums grupas iekšienē veiktiem darījumiem tikai tad, ja abi darbojas vienā kategorijā, abas puses. Fon Vaidzekers, Sandēra un Lamas Sūrs to prasa. Tālāk OTC darījumi un atskaitīšanās vienā mītnes vietā. Un tur, es domāju, mēs varēsim vienoties, paziņot to datu kvalitātei. Tas ir daudzos pantos pieminēts, un tā vietā lai runātu par daudziem atsevišķiem grozījumiem, mēs varētu izcelt četrus e, kompromisus un rast šādu risinājumu. Tālāk, divpusējo maržu validēšana no iestāžu puses 12 mēnešu laikā esmu jānāk klajā ar RTS. To prasa vairāk kolēģi. fiks forwards un swaps eh, izmantošana. Jautājums šeit ir, kā starptautiskās puses iesaistīsies šajos darījumos, eh, jo šo interesi izrāda ne tikai ASV, bet jāņem vērā arī apvienotā karaliste. Tas mums atgādina par eh, tuvo Brexit, lai šie darījumi būtu salīdzināmi. Tālāk ziņošana un vērtēšana par uh, riska pārvaldības uzlabošanu. Šai nolūkā ir uh, esma jārīkojas. Un tad vēl jautājums par pakāpenisku piemērošanu attiecībā uz emīru refit. Sešu, vai sešu mēnešu pēc stāšanās spēkā vai trīs mēnešu pēc stāšanās spēkā šīs normas piemērot. Kopumā varētu teikt, ka ja neskaita divus, trīs konfliktus, es domāju, ka mēs varam izveidot kopumā 34 vai 35 kompromisus un domāju, ka iztiksim ar vienu tikšanos ar ēnu referentiem. Paldies referentam, tagad ēnu referentī sociāldemokrātiem Jākops un Vaidzekers. Yes, thank, thank you very much. And, uh... Paldies. Ļoti lielā mērā piekrīt ziņotājiem. Daudz kas no tā, kas ir likts galdā, ir eh, atbilstoši jāpārbauda, lai rastu risinājumus. Redzēsim, vai ar vienu ēnu referentu sanāksmi pietiks. Bet, nu, pat ja būs divas vai trīs sanāksmes, man vienmēr patīk satikt uh, slangi, un es esmu optimistiski noskaņots. Domāju, ka rezultāti būs. Ir daudz. Uh, jomu, kur pastāv diezgan liela vienprātība. Piemēram, Frāna princips eh, būtu labi sīkāk paskaidrot, kas tur notiek, un es domāju, ka būtu jārod labs risinājums arī pārskatu izsniegšanai un ziņošanai, tā lai mēs neradītu lieku slogu, bet tai pašā laikā pārliecinātos, ka mūsu rīcībā ir pareizi skaitļi, un ja kaut kas eh, nu, ir greizi, tad uh, ir skaidrs, eh, kurš par to ir atbildīgs. Lai rezultātā nerastos tāda situācija, ka mm, ir problēmas un atbildīgs nav neviens. Par pensijām. Nu, tas ir viens no tiem svarīgajiem jautājumiem. Esmu šai lietā ieskatījies, tāpat kā daudzi kolēģi, un man nešķiet, ka šeit būtu ļoti ilgi par to jāprāto gadu garumā. Manuprāt, tas ir politiskās gribas jautājums. Jautājums ir, vai mēs gribam panākt rezultātus. Nekā nedarīšana būtu bīstama. Ja mēs nerīkosimies, tad no centrālas tīrvērtes eh, iztrūktu ļoti liela tirgus daļa un eh, galu galā tas mums atspēlētos. Tā kā risinājums ir vajadzīgs. Gludas pārējais nolūkos varam atēlēt tam vēl pāris gadus, bet nu, mēs jau pāris gadus par šo lietu domājam kopējā procesā, tā kā tā, tam būtu jābūt pātrinātam procesam ar ierobežojumu laikā. Tā kā šī ir tā joma, kur mēs kā S&D pārstāvji gribam redzēt saprātīgu, bet raitu risinājumu. Vēl ir pāris lietas, kur jāpārliecinās ka kopējais tiesību akta gars netiek pārāk atšķaidīts. Pat divpusējās un drošības rezervēs ir jāveic pareizi aprēķini, tas ir ārkārtīgi būtiski. Par tīrvērtas apturēšanu domājot, manuprāt, Vernera Langas atrastās atšķirības zināmā mērā izriet no uh, tā, kas sasaucas ar sanācijas un ref, emir refita rezultātiem. Tur zināmā mērā ir atšķirīgi laika grafiki, tā rezultātā, nu, un mēs gribētu to saskaņot, neredzu nekādus iemeslus, kas to kavētu. Lūk, tā kā vajadzētu saskaņot parlamenta nostāju šais jautājumos. Par starpgrupu darījumiem. Ja tas viss ir pilnībā integrēts, nu, tad, uh, manuprāt, tur nav nekādu problēmu. Bet problēmas rodas tad, ja mēs paskatāmies uz grupām ciešāk. Nereti tas nav jautājums uh, par 100% uh, filiālēm un, un tad ir 100% konsolidēta grupa struktūra. Nereti tas ir daudz sarežģītāk. Nu, piemēram, ir 60% daļa un kas tad notiek ar 40%? atlikušajiem. Ir finanšu un nefinanšu uzņēmumi grupā. Nu, tā kā mums jābūt mm, vairāk piesardzīgiem, jāpievērš lielāku uzmanību detaļām, domājot par eh, starpgrupu darījumiem. Un, es domāju, ja mēs tam visam gan rūpīgi sekosim, uh, tad gal galā panāksim saprātīgu kompromisu. Manuprāt, šis ir tās galvenās lietas, ko gribēju pateikt, un es, protams, ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar ziņotāju un ēnu referentiem, lai rastu labu risinājumu attiecībā uz emīru pārstrādāšanu. Paldies! Ega ir vārdā Paldies priekšādātāji. Un paldies arī Langam par viņu ļoti visaptvarošo ziņojumu. Tas lielā mērā saskana ar maniem uzskatiem. Pirmkārt, es domāju, ka būtu jāizvērās no tā, ka vājinām pašreizējo situāciju. Ir skaidrs, ka nepieciešami zināmi uzlabojumi. Un ir jāmazina sloks uz tiem dalībniekiem finanšu sistēmā, kas nerada būtisku risku. Uh, tiem, kas atvasinājumus izmanto galvenokārt hedžinga nolūkos. Un visbeidzot ir jāizmanto pašaizējais sliekšņu koncepts kopā ar risku profilu, lai nodrošinātu samērīgumu tīrvērtas pienākumiem. Es domāju, ka daudz grūzījumu ir vērsti pareizā virzienā. Par aptvērumu runājot, par tām pusēm, kas nesasiedz slieksni un nerada būtisku risku Eiropas finanšu sistēmai, nu, tur es domāju, ka uh, saskaņā ar EKR uzskatiem, tos var atbrīvot no tīrvērts pienākumiem. Te var būt runa par maziem uh, pensiju fondiem, cita starpā, un arī mazāki uh, finanšu darījumu partneri te varētu iekļauties. Lūk, ja runa nav par būtisku risku, nu tad mēs varētu šādus arī neiekļaut uh, aptvērumā. Un tā, tādas lielākas pensijas schēmas, kas seko stingriem noteikumiem, EIOP pensiju fondi, nu, tur varbūt tāds pastāvīgs izņēmums varētu būt atbilstoši, tas arī atspoguļojas mūsu grozīmē 254. Ir daudz runāts par samērīgumu, un daudz grozījumu ir saistīti tieši ar samērīgumu. Tie ir būtiski, lai nodrošinātu skaidrību attiecībā uz pārskatu izsniegšanu. Būs ļoti interesanti redzēt rezultātus arī komisijas konsultācijām par uzraudzības pārskatiem. Uh, Un tāpat būs interesanti redzēt, kas notiks arī ar uzraudzības un ziņošanas režīmiem nākotnē. Ir nepieciešama saskaņotāka pieeja ziņošanas prasībām, datu vākšanai un datu izmantošanai nākotnē. Un uh, vienpusēji ziņošana varētu būt uh, solis, kas mazinātu sloku, to mēs pilnībā atbalstam. Ir gan argumenti arī par labu duālai ziņošanai, bet es domāju, ka situācijai kopumā būtu jābūt tādai, ka nefinanšu puses un mazākas finanšu puses varētu paļauties uz savu darījumu partneri, ka tās iekļautu arī viņu daļu savā ziņojumā. Ja nefinanšu darījumu partneris tomēr izvēlas pats veidot pārskatu, nu tad viņi arī ir atbildīgi par tur ietvertajiem datiem. Es domāju, ka varētu vēl sakārtot formulējumus, lai izvairītos no divdomības attiecībā uz to, kurš tad ir atbildīgs par ziņošanu, un tas attiecas arī uz uh, darījumu reģistriem. Uh, Man šķiet, ka grozījumos tas vēl nav līdz galam labi atspoguļots. Tam, kurš ziņo, ir atbildība par datu akurātumu. Tāpat arī ir daudz runāts par saskaņotību ar citiem tiesību aktiem, jo īpaši jau MIFID un MIFIR. Tas ir ļoti būtiski, un redzēsiet, ka tur ir arī grozījumi tieši attiecībā uz šo lietu. Tirvērtas pienākumu saskaņošana ar ciņošanas par darījumiem saskaņošana ir ļoti būtiska. Mifid jau ir ticis mainīts atbilstoši, lai paskaidrotu uh, atšķirības starp uh, finanšu un nefinanšu darījumiem, un uh, mums tāpat ir jādara arī šeit. Tāpat eksvopu definīciju cenšamies ieviest balstoties uz bāzeles vadlīnijām. Nu, mērķis ir cerams papildināt Langas kunga uh, apsvērumus, lai nodrošinātu to, ka, piemēram, svopi ir atbrīvoti no valūtas maiņas rezerves prasībām. Šeit runa ir par juridisko skaidrību. Pilnīgi iespējams, ka šis ir tas eh, atbilstošākais risinājums, bet es domāju, ka pirms tam to būtu vēl jāpārunā un jāvienojas. Mans kolēģis arī runāja par starpgrupu darījumiem. Šī komiteja vienmēr ir uh, paudus ļoti stingru viedokli par nefinanšu uzņēmumiem un par eh, to, kā tie izmanto atvesinātos instrumentus. Ir jābūt iespējai nodrošināt pret risku komercdarbības eh, globālā uzņēmētarbības satverā, tāpēc ir eh, jā jārespektē visi starp grupu darījumi un jānodrošina tas, ka uzraugiem ir iespēja nepieciešamības gadījumā izmantot atbrīvojumus, vai gluži pretēji, ja kāds no grupu veidojušiem uzņēmumam ir sasniedzis noteikto slieksni. Un tāpat ir jāņem vērā arī esmu notiekošais, un ir skaidri jāsaprot, kāds tad ir politiskās ieceras. Ir un ir par pārējiem grozījumiem, tie lielā mērā atbilst TKR e grupas nostājai. Es domāju, ka ziņotājiem taisnība mums būtu jāspēj rīkoties ātri un panākt labu rezultātu un labus kompromisus. Ar nepacietību gaidu ēnu sanāksmes un darbu kopā ar jums. Paldies, Pēters Jāčeks, uh, liberāļu vārtā. Paldies, priekšādātāji. Nu, ko jūs teicu iepriekšējās uh, diskusijās, mēs lielā mērā atbalstam ziņotāju pieeju šim dosijē. Neredzu, ka būtu kādas uh, lielas domstarpības. Tomēr vēl ar vienu esam nobežījušies par atbrīvojumiem pensiju fondiem. Un tas jau vairāk kā ir ticis piesaukts. Mums ir ļoti svarīgi rast risinājumu, kas neradītu tādu juridisku neskaidrību periodu. Tāpēc esam nākuši klajā ar grozījumiem, lai to risinātu. Piemēram, retroaktīvi atbrīvojumi darījumiem, kas ir noslēgti starp to laiku, kad beidzas pārējais periods un spēkā stājies eh, jaunais tiesību akts. Runājot par eh, pēc eh, darījumu risku mazināšanu, esam runājuši par port portfeļu kompresijas darījumu atbrīvošanu no tirvērts pienākumiem. Mērķis ir saskaņot Emir un Mifid, kā jau ticis norādīts. Un vēl papildu lieta, kas nav tikusi minēta grozījumos bet kas mūsuprāt būtu jāpārunā ēnu referents starpā. Proti skaidrības trūkums attiecībā uz to, kurš tad ir atbildīgs par datu kvalitāti. Dati tiek sniegti darījumu reģistriem. Ir jādomā par to, vai nebūtu vērts atgriezties pie MR1 formulējuma. Tur ir precizēts, ka darījuma partneri ir atbildīgi par datu kvalitāti. Tāpat ir arī vairāki grandfathering jautājumi. Esam iesnieguši grozījumus, lai nodrošinātu to, ka pārklasifikācijas gadījumā, ja, piemēram, nefinanšu darījumu partneri kļūst par finanšu darījumu partneri, nu, tad tīrvērts pienākumi attiektos tikai uz to brīdi, pēc datuma, kad ir mainījusies klasifikācija. Ja runa ir par laika grafiku, tad esam pagarinājuši laiku, kas atvēlēts ESMA, lai mm, tātad 12 mēneši saskaņā arī ar pārējos tiesību aktos noteikto. Un, visbeidzot, manuprāt, ir svarīgi, lai tirgus dalībniekiem būtu pietiekami daudz laika pārstrādāt līgumus, kas ir saistīti ar izmaiņām emira. Nu, tāpēc arī esmu nācis klajā ar grozījumu atlikt piemērošanas datumu uh, uz trim mēnešiem pēc tam, kad ir stājies spēkā tiesību aktu priekšlikums. Nu, lūk, un nepacietību gaida arī turpmākās diskusijas ar ziņotāju un citiem ēnu referentiem, un jau tagad saku paldies par līdz šim paveikto. Thank you very much. Paldies. Turpinām ar zaļajiem. Where I don't see anyone. Neredzu nevienu pārstāvi. Goe Šķiet, ka arī no viņa puses nav neviena. FDD. Nē. NF. Barbara Kape. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir dosie, no kura mēs varam uzreiz redzēt, ka šeit valda liela vienprātība gan attiecībā uz komisijas priekšlikumu, uh, uzņemt refit programmā arī emir regulu un padarīt eh, šo dosie vienkāršāku, caurskatāmāku. Mēs jau vairāk kārt esam konstatējuši, ka atskaitīšanās pienākumi un izdevumi nefinanšu darījumu partneriem ir jāsamazina, tāpat ir arī caurskatāmības reģistrs nepieciešams, ir jāuzlabo datu kvalitāte. Uh, Komisija pati to ir ierosinājusi daudz, eh, un eh, grozījumi arī ir tā pašā virzienā. Mēs redzam, ka rodas praktiski sarežģījumi un arī ir liels sloks, tas ir jāmazina. Izņēmums pensiju fondiem piekrītu referentam. Šīs trīs opcijas papildus eh, trīs gadu izņēmumu periodam Manuprāt, ir ļoti svarīgi izvērtēt šīs opcijas, it īpaši investīcijām, ņemot vērā, ka pensiju fondu veiktie ieguldījumi Eiropā ir ļoti svarīgi. Arī mazām, maziem eh, finanšu darījumu partneriem atskaitīšanās pienākumi ir ļoti lieli, tie, tie ir jāmazina. Labāk pieeja tīrvērtēji Un eh, franta principu ir jāīsteno, lai tas viss notiktu taisnīgi. Kā jau referents to norāda un arī citi kolēģi, protams, ka mums ir nepieciešams uzlabot tīrvērtas pienākumus un atskaitīšanas pienākumus nekustama īpašuma fonda eh, pirmā panta, otrā apakšpunkta, trešo daļu vēlos uzsvērt. Un harmonizācija tiesību aktiem attiecībā uz tīrvērtību globālajā līmenī, nu vismaz mēģināt pacelt to globālajā līmenī un uh, atrasināt to finanšu instrumentu kontrakti. Uh, cik liela eh, loma tur ir šādiem instrumentiem, kas pārsniedz 440 eh, tūkstošus miljārdu. Un šo jautājumu nepieciešams regulēt. Paldies, eh, brīvais mikrofons. Man būs īsts komentārs, jo visi grozījumi jau ir tikuši. Ja viss ne manas puses, te par tiem stāstīja arī kolēģi. Jo īpaši jau jautājums par uh, Emiru un Mifidu sinhronizēšanu, mūsuprāt, tur ir jautājums, kas ir jārisina, citādi mums būs neatbilstības starp uh, tradingu un uh, tīrvērtas pienākumiem, un uh, tas nekad nav bijis nolūks nevienā no šiem tiesību aktiem, un būtu tikai jēgpilni Emiru pārskatīšanas rezultātā to nokārtot. Pērvanš Bērēs, lūdzu. Oui, euh, je m'inscris justement. Jā, es arī esmu nobažījusies uh, par to, uh, ko jau norādīja sociālistu ēnu refer referents Vaidzekers, proti par uh, satricinājumiem un par pensiju fondiem, kā tie šeit ir iekļauti. Uh, Jo, lai nu kā būtu ar e, emīru saskaņošanu, šie pensiju fondi nav pārvaldībai pakļauti un e, jautājums, kā uz tiem attiecināt šo finanšu regulējumu. Eh, tas, kas ir eh, teikts eh, ziņojumā par emīru pārskatīšanu, nu, tas viss nav realistiski, tas ir vienkārši refit, bet būtu jāatsakās no izņēmumiem Un tīrvērte ir labs mehānisms, lai nodrošinātu tirgus stabilitāti. Tad runājot par pensiju fondiem, manuprāt, ref, sociālistu ēnu referentu nostāja ir pareiz. Mums ir nepieciešama tāda stabila sistēma, pakāpeniska ieviešana, bet jāpatur prātā arī tas, ka Nevar būt tā, ka pensiju fondus iekļaušai sistēmā, bet atkal veselu citu kategoriju mēs izslēgtu no sistēmas. Ir nepieciešams saskaņot ar MIF. Uh, izņēmumi, manuprāt, nav pareizi šeit uh, ierosināti attiecībā uz uh, kompresijas uh, pakalpojumiem, līdz ar to liela tirkus daļa vispār vairs netiek aptvērta. Vai arī attiecībā uz klīringu, tas ir uh, tirvērts izņēmumiem. Uh, vai arī attiecībā uz darījumiem, kur, kurus nav veids tirvērts, kur tirvērt nav veids centrālais partners. Uh, jā, uh, par grupām arī runāja Jāhaps vai Zekers, vai arī par uh, šiem pagaidu izņēmumiem. Mēs saprotu, ka OTC kā varētu uh, apturēt tīrvērti, bet ir ļoti skaidri jādefinē uh, kopējais aptvērums pirmajā līmenī un komisijas priekšlikums jau būtībā šīs bažas arī kliedē. Liels paldies, vai komisija vēlas kaut ko teikt? Nē tad es došu vārdu atkal Langenkungam. Jā, paldies, es izteikšos īsi. Par šiem punktiem eh, mēs jau runājām, tur, kur mums eh, viedokļi ir atšķirīgi. Paldies par plaši pausto atbalstu man. Tagad es un mans birojs eh, strādāsim pie kompromisiem. Vēlos arī norādīt, ka tas, ko Berešs kundze tikko sacīja, es tikko centos to visu saprast par pensiju fondiem, es pateiktu, ka mēs ar saviem grozījumiem esam tuvu uh, savos viedokļos. Uh, tikko postā kritika, manuprāt, nav vietā, godātā kolēģe. Ne jūsu grozījumos, uh, jūs ko tādu esat prasījusi ne, ne agrāk. Uh, Jautājums, vai mēs vēlamies vispārīgu e, izņēmumu, kā Ester de Langen prasīja, tātad trīs gadi un pēc tam vēl divi gadi papildus, kā komisija to prasa, vai arī trīs gadi, un viss līdz tam brīdim ir kaut kam jābūt izstrādātam un gatavam un pēc tam vairs nekādas, eh, nekādas izņēmums, vai arī maksimāli vienu reizi divi gadi. Nu, es neredzu šeit milzīgas eh, atšķirības mūsu prasībās. Bet es esmu ļoti elastīgs šajā jautājumā, jo uzskatu, ka vispārīgs izņēmums būtu nepareizi. Bet mēs varam atzīt, ka ja ir tehniskas eh, problēmas un komisija neko nav izstrādājusi līdz pat šim, uh, tad mums ir jāatrod tāds uh, realizējams uh, risinājums, un tas, ko kolēģis Fan Vaidzekers uh, ierosināja un jūs daļai atbalstījāt, es neredzu starp šīm nostājām milzīgas atšķirības, milzīgas problēmas. Es domāju, ka mēs noteikti varēsim atrast kompromisu. E, Ester Lange, protams, ir interesēta uh, Eh, kā jau Nīderlandes pārstāv, viņi vēlas savus pensiju fondus eh, sargāt, bet eh, es domāju, ka parlamentā mēs atradīsim pienācīgu vairākumu. Kas attiec uz kvalitātes trūkumu datiem, par to runāja vairāk Jakobs, Pēters, arī Markus. Protams, ka mēs paskatīsimies, kas pirmajā līmenī ir izdarāms, kādi būs rezultāti un vai mēs varam tur kaut ko papildus vēl precizēt vai nē. Bet savādāk esmu diezgan optimistiski noskaņots. Paldies par plašo atbalstu. Paldies un vēlam jums veiksmi vedot sarunas par kompromisiem. Balsojums paredzēts 24. aprīlī, aptuveni pēc mēneša. ja sarunu komanda būs gatava. Un tad mājā tas tiks skatīts plenārsēdē, par to gan vēl nav līdz kālam lemts. Tas viss atkarīgs no mūsu darba kārtības. Galangas. Attiecībā uz laika grafiku līdz zaļās nedēļas beigām vai 9. aprīlim precīzāk kompromisu sagatavosim un izsūtīsim politiskajām grupām Un tad mēs šīs nedēļas laikā apspriedījās. Es ierosinu tādu pirmo ēnu referents sanāksmu aprīļa Strasbūras nedēļā organizēt. Varam tā darīt. Nākamā dosjē prezentētāji vēl nav ieradušies, mums vēl ir desmit minūtes laika, tā ka lūk atkal desmit minūšu pārtraukums.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

So, I open the meeting again. Tātad atsākam darbu. 13. punkts mūsu darba kārtībā satver izveide ārvalstu tiešu ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai. Mūsu referents Roberts Zīle un dodu viņam vārdu. Lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, ka pagaidījāt mani. Atvainojos kolēģim. Nē, nē, priekšsarētājs saka, jūs ieradāties tieši laikā. Zilskums turpina. Paldies visiem, kas iesniedza grozījumus. Vairāk kā 150 šāds grozījums, kas parāda to, cik svarīgs ir mans atzinums. Kā vienmēr šeit ir politiskas atšķirības, bet ir arī vienprātība. Ārvalstiešu ieguldījumi, pret tiem kopumā ir jāizturas nopietni un e, ir rūpīgi jāuzrauga tie. Runājot par kritisko infrastruktūru un kritiskām tehnoloģijām, ir e, skaidrs, ka tās ir jāaizsargā. Mēs esam kompromisa fāzē, un man prieks, ka grupas ir vienisprātis uh, kā eh, starp citām lietām arī mēdī tiek atzīta kā kritiski svarīga infrastruktūra. Un tad e, ir vēl paplašināta arī e, definīciju ārvalstu investoriem un tad e, ārval, trešo valstu pusēm nebūs iespējams Eiropas Savienībā izveidot filiāli, lai apietu šo izvērtēšanas jeb skrīninga procedūru. Un mēs varam, protams, vēl pieslīpēt eh, dažus eh, jautājumus par pamatotiem iebildumiem eh, skrīninga procedūrā. Es domāju, ka mēs vēl apspriedīsim to turpākās sanāksmēs. 346. panta izmantošanu par, no līguma par Eiropas Savienības darbību nevienai dalībvalstī nebūtu jāatklāja informācija, kas ir pretrunā ar tās drošības interesēm. Uh, Mums bija laba uzklausīšana, kura interreferents eh, organizēja Prustakungs. Ļoti labi organizēta uzklausīšana, un tur bija dalību valstu prezentācijas, kas, kur dalību valsti dalījās ar savu pieredzi. Un mēs konstatējām, ka lielākajā daļā dalību valstu ir izpratne par to, ka šāda veida ieinteresētība viņu drošībā nebūs e, kaut kas tāds, kas tiks e, paplašināts uz visu kopienu. Šeit ir tomēr jāpaļaujās uz līgumu e, par Eiropas Savienības darbību, un šeit ir tāda parinde jāiekļauj par to, ka netiks darīts tas, ko tāpat nedara. Uh, Eiropas Savienībā. Tātad, nu, uz pēdējo ēnu referentu sanāksmēm e, skatos ar to, ka darbs pamatā notiek pie mūsu e, viedokļu atšķirību mazināšanas, bet e, domāju, ka tas nebūs sarežģīti. Paldies, Robert! Sāksim ar EPP ēnu referentiem Sandērs kundze. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties referentam un uh, visiem ēnu referentiem par mūsu kopīgo darbu. Es vēlētos uzsvērt eh, to, cik nepieciešami ir ieviest šo mehānismu un ka mums ir jākoordinējas un jāorganizējas. Uh, lai uh, veicinātu informācijas apmaiņu. Uh, šis uh, instruments, ko mēs vēlamies izveidot, ir ļoti nozīmīgs, lai varētu aizsargāt mūsu suverenitāti, lai varētu aizsargāt mūsu uzņēmums, ir īpaši tos, kam ir uh, kritiski svarīga tehnoloģija. Tam nevajadzētu baidīt investors gluži pretēji. Tas var uh, radīt arī zināmo juridisko noteiktību investoriem. Uh, Un, protams, Eiropas Savienība ir jāpaliek atvērtai, mēs necenšamies noslēgties, mēs vēlamies piesaistīt ārvalstu investīcijas nodarbinātībai, izaugsmai, bet tas viss jādara regulētā veidā un ar realistisku pieeju. Uh, runājot par mūsu veikumu, jāsaka, esam bijuši viensprātis, uzlabojot komisijas priekšlikumu un rosinot dalību valstis izveidot izvērtēšanas sistēmas. Šobrīd uh, tās ir 12 no 28 valstīm. Es gribētu tagad pievērsties uh, grozījumiem, ko iesnieguši manas grupas deputāti un ko mēs atbalstām pirmkārt par apusējības principu. Tas ir svarīgs mums un uh, šāda izvērtēšana attiecībā uz datiem uh, no citas uh, dalību valsts mēs ņemam vērā šo dalību valstu īstenoto praksi attiecībā uz uh, uh, investīcijām. Tātad šī apusējība. Tālāk vēlos runāt arī par ieguldītāju veidu vai dabu, par to, vai uh, tie, tos tieši vai netieši kontrolē kāda valdība, lai kāda būtu šī forma. Es gribētu uzstāt uz to, ka ir nepieciešams aizsargāt uh, Uh, savākto informāciju, jo tā ir strateģiska informācija. Un uh, investoram ir jābūt pārliecinātam, ka šī informācija tiks aizsargāta, it īpaši, ja ir runa par uh, komercnoslēpumu. Un es arī uh, Tātad domājot par datu vai savāktās informācijas aizsardzību, atgriezties pie komisijas nu, pat uh, publisko to ziņojumu par uh, šīs uh, informācijas izvērtēšanu pagājušā gada laikā, lai parlamentām šī informācija būtu pieejama, tātad komisijai būtu jāsniedz uh, parlamentām apkopota informācija, lai nodrošinātu tātad sensitīvu strateģisku informācijas aizsardzību. Paldies, tas arī viss. Thank you very much. Paldies, sociāldemokrāti. Ivan Kungs. Să mai uh, <clears throat> discutăm. Paldies! Manuprāt, mums nevajadzētu uh, tik ļoti uzstāt uz tiešo ārvalstu investīciju nozīme Eiropas Savienībā un to ietekmi uz ekonomiku. Uh, Uh, darba vietu radīšanu, pārējo tas viss ir acīm redzami. Bet mums būtu jādiskutē Eiropas Savienībā par to, kā sadalīt šīs investīcijas. Ne visām tām ir pozitīva ietekme. Un pat ja regulas priekšlikumā ir paredzēta iespēja veikt kontroli drošības apsvērumu dēļ, uh, vai, eh, teiksim, varētu ciest Eiropas Savienības intereses vai eh, projekti, tas būtu vēlams. Mēs eh, iesniedzām grozījumus, lai stiprinātu pozī komisijas pozīcijas attiecībā uz eh, šādu ārvalstu tiešo investīciju kontroli katrā valstī, bet būtu nepieciešama centrāla koordinācija Eiropas Savienībā šajos jautājumos. Tāpat īpaša eh, uzmanība būtu jāpiešķir eh, investīcijām no valstīm, pret kurām ir noteikti sankcijas, vai arī no finanšu paradīzēm. Uh, 2017. gadā tika apstiprināts saraksts ar nesadarbīgām uh, valsts eh, jurisdikcijām. Tātad uh, par, par šīm jurisdikcijām arī būtu jādomā. Un uh, īpaša uzmanība jāpievērš trešajām uh, valstīm, kuras aizsargā nelikumīgi iegūtus līdzekļus. Uh, Mēs zinām, ka no Eiropas Savienības šādi nelegāli iegūti līdzekļi noplūst uz trešām jurisdikcijām, kas ar mums nesadarbojas. Un vēl viens elements, ja nav iespējams noskaidrot uh, reālo labuma guvēju, tad šādas investīcijas Eiropas Savienībā nebūtu pieļaujamas ir jāspēj noskaidrot, kas veids šīs investīcijas, kas tā vai šī uzņēmuma, kas ir reālais labuma guvējs. Tas ir ļoti svarīgi. 13.30 mm, mums būs ēna referenta tikšanās, tad arī vairāk diskutēsim par grozījumiem. Paldies, tālāk liberāļu grupa. Līve Verinka. Rapporteur, mevrouw Sander, collega's. Uh, De amendementen vormen een goede. Paldies! Eh, domāju, ka šeit ir pietiekams iemesls kompromisam. Domāju, ka esam praktiski jau darbu pabeiguši. Man tikai pāris piezīmes. Pirmkārt, mēs nevēlamies nekādā veidā iekļaut šeit savstarpējības principus. Mēs konsekventi noraidām visus protekcionismu centienus. Otrakārt, Mēs vēlētos izvairīties no tā, ka dalību valstis iegūst veto tiesības attiecībā uz investīcijām citā dalību valstī. Un nevēlamies arī piespiest dalību valstis katru investīciju izvērtēt, veikt šo skrīningu, tā skaitā strateģiskajā jomā, strateģiski svarīgajās jomās. Nedomāju arī, ka ir nepieciešams eh, pilnu sarakstu sastādīt ar to, kas ir strateģiski svarīgi sektori un kas nē. Es domāju, ka eh, tomēr tā ir dalība valsts prerogatīva. Mūsu galvenais mērķis ir eh, saprast, vai vispār ir nepieciešams šis skrīnings. Lai saņemtu informāciju, ir jāveic šī izvērtēšana, šis skrīnings, un tāpēc ir nepieciešams, lai dalība valstis izdomātu eh, mehānismu, kas darbotos. Vēlos arī uzsvērt, ka jebkāda ārvalsts tieši ieguldījuma tiem ir jāatbilst starptautiskiem nolīgumiem, starptautiskām tiesībām. Paldies! Paldies, zaļie! Urtas un kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos atzinīgi izteikties par referenta centieniem mazināt slogu uh, un priecājamies par mēdīju iekļaušanu starp prioritāmām jomām. Tāpat arī atzinīgi vērtējam atsaucu uz melno sarakstu ar jurisdikcijām, kuras nesadarbojas, bet izskatās, ka padome to visu krauj no savas puses. Kas attiecas uz kompromisiem jaunāko versiju? Daudzi pozitīvie elementi, kas bija sākotnēji kompromisos, bija pazuduši. Vēlos pieminēt trīs šādus gadījumus. Pirmkārt, mūsu grupai tas, vai eh, ārvalstu tiešā investīcija ietekmēs sabiedrisko kārtību, ir atkarīgi no tā, vai eh, konkrētā puse ir iesaistīta izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Līdz ar to vēlos at, eh, balsoties ceru to pāntu, prasīt to iekļaut atkal. Tāpat arī jā, jāiekļauj prasība Santiago princips eh, pēc caurskatāmības ievērot fondiem. Otrakārt, ir nepieciešama loma Eiropas parlamentam, prasot skrīningu, kas saistīti ar programmām eh, un projektiem, kam ir Eiropas Savienības intereses. Uh, Tāpēc ir nepieciešams izmantot sadarbības mehānismu, kas attiecināmi uz šādiem projektiem, balstoties uz drošības vai sabiedrības kārtības eh, principu. Un pēdējais, mēs vēlamies lūgt referentu un arī citas politiskās grupas 162. un 172. grozījumu par investo, investīciju skrīningu koordināciju eh, ņemt vērā Mēs redzam, ka šeit varētu būt e, divpusēju skrīninga e, izmantošanas ar dalību valstīm, kas varētu tikt uzskatīt par e, Eh, tādu, kas mm, mazinā suverenitāti kādai no iesaistītajām valstīm. Līdz ar to uzskatām, ka ir nepieciešams izmantot tādu daudzpusēju sistēmu, respektīvi izveidot struktūru, kur piedalītos dalību valstis un Eiropas komisija, kas būtu atbildīgi par eh, dalību valstīs eh, paredzēto ieguldījumu skrīningu. Bet mums vēl būs ēnu referents sanāksmu un tad to mēs izmantosim, lai apspriestos ar referentu un ēnu referentiem. Paldies! Paldies, goja grupa. Neredzu nevienu. NF. Monokungs nav klāt. Jūs arī nevēlaties izteikties. Tad brīvais mikrofons. Neviens arī nevēlas. Skatos komisijas virzienā komisija vēlas izteikties? Jā, lūdzu. Paldies. Divas pavisam īsas piezīmes. Vai drīzāk novērojam. Vispirms apusējības princips. Mēs vēlamies norādīt, ka ja mēs to iekļautu kā faktoru izvērtēšanai, tad mēs varētu saskarties ar problēmām, ne tikai saistībā ar mūsu starptautiskajām saistībām, bet tas būtu arī tāds protekcionismas signāls. Un tad mēs atšķirtos globāli, jo neviena cita skrīninga sistēma pasaulē neiekļauj apusējību kā faktoru investīciju izvērtēšanai. Mēs saprotam, ka bažas par apusējību ir jāņem vērā, bet nedomājam, ka šis ir pareizais instruments šī jautājuma risināšanai. Vēl viens eh, novērojums par nodokļiem. Mēs saprotam, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir jārisina un neskaidrība par eh, uzvedību nodokļu jomā vai eh, kas ir patiesais labumu guvējs, ir ļoti svarīgi jautājumi, bet šis nav pareizais instruments. Ir naudas atmazgāšanas direktīva un citi instrumenti. Šis ir vispārējās komercpolitikas instruments, kas balstās uz 207. pāntu, kur Eiropas Savienība ir ekskluzīva kompetence. Ja mēs pievienojam nodokļu jautājumus tad mēs saskartos ar situāciju, kur mums būtu nepieciešama vienprātība no dalību valstu puses, un tas vienkārši nogalinātu šo priekšlikumu. Tad būtu tiešām žēl, ja tā notiktu. dažkārt, eh, kā saka, perfektais ir eh, ienaidnieks labajam, līdz ar to mēs eh, šobrīd varētu panākt dalību valstu vairākumu atbalstu, bet ja mēs saliktu vēl daudzas lietas šeit iekšā, tādu Eiropas Savienības līmeņa skrīningu, tad mēs uzskatām, ka šobrīd vienkārši nav iespējams, politiski neiespējami, jo dalību valstīs nav šādas vēlmes. 16 dalību valstis neveic skrīningu vispār. Uh, ja mēs ņemam vērā visu šis eh, politiskos ierobežojums, eh, ir svarīgi informēt, ir svar, svarīgi nodrošināt caurskatāmību. Eh, pēc tam, pēc trim gadiem pārskatīšanā, paskatīsimies, vai ir nepieciešams iet kādu soli tālāk. Paldies! Paldies par šīm piezīmēm! Es arī esmu iesniedzis dažus grozījumus un ļaunprātīgi izmantošu savus priekšsēdētāju pilnvars un teikšu, ka mums nevajag gaidīt trīs gadus vai pat vēl ilgāk attiecībā uz to, kas notiek manā reģionā. Ķīnas investori pilnībā nopirka veselu koncernu, savukārt 100% e, apmērā, bet neviens no mums nevar iegādāties e, Ķīnā uzņēmumu 100% apmērā. Uh, Bet, nu labi, tā piezīme ārpus protokola. Un tagad vārds uh, referentam Robertam Zīlem. Paldies, Markus! Paldies visiem, kas izteicās savas grupas vārdā, un arī paldies Eiropas komisijai. Vēlos tikai norādīt par dalību valstu līmeni, tikai ka ir svarīgi sākt izmantot uh, šo skrīningu sistēmu un pēc tam skatīties, ko mēs varam izdarīt. Bavārijas gadījumā, ja es pareizi saprotu, Vācijai ir šī skrīninga sistēma, un viņiem diezgan eh, nopietna sistēma, ko mēs eh, konstatējām eh, uzklausīšanas ietvaros, kuru organizē Prusta kungs. Tas ļoti noderīgi. Ķīnas investīciju kontekstā Vācijā, es domāju, ka Vācijas valdībai ir tiesības pateikt nē šādos gadījumos. Uh, Bet es nedomāju, ka tas prasa iesaistīt Eiropas komisiju vai Eiropas Savienības līmenī. Es domāju, ka to šobrīd jau var īstenot Vācijas līmenī. Un uzklausīšanā mēs vēl arī noskaidrojam, ka eh, šīs skrīninga sistēmas starp dalībvalstīm ir ļoti atšķirīgas. Apvienotāja karalistē, Vācijā, Spānijā un arī citur. No šīm 12 valstīm, kur vispār ir šāda sistēma, tās ir ļoti atšķirīgas. Tāpēc arī mūsu Es ceru, ka tā būs pēdējā ēnu referents sanāksme. Mums eh, būs iespēja uh, salīdzināt viedokļus ar citiem eh, atzinumu eh, referentiem citās komitejās, un eh, tad es darīšu savu darbu tieši šajā virzienā. Paldies! Paldies! Balsošana paredzēta nākamnedēļ. Es ceru, ka šo darbu izdosies pabeigt līdz tam. Inta komiteja, kas ir vadošā komiteja balsos visdrīzāk 17. maijā, un tad redzēsim vēl, kad e, šīs dosie nonāks līdz plenāras sesijā. Un tāds man ir laika grafiks, kas man šobrīd pieejams, bet mums balsošana nākamnedēļ. Un tas paldies, tā bija rīta sadaļa, tiekamies 2.30, kad turpināsies e, darbs. Ar to arī slēdzam sanāksmi.